Kolēģi, buongiorno! Godātie kolēģi, labu pēcpusdienu, lūdzu ieņemiet savas vietas, lai varam sākt darbu. Mūsu viesi ir jau klāt. Tomaso Padoski Opa ir ieradies. Viņam jādodas prom pulkstens četros, jo viņam jālido prom uz Japānu. Tāpēc nedrīkstam kavēties. tāpēc lūdzu ievērosim noteikto laika grafiku. Vispirms gan man vispirms jāsaka vairāki paziņojumi, tas būs pāris minūtes, neilgāk. Jo nekādā gadījumā negribu atņemt laiku diskusijām. Kā jūs droši vien zināt, esmu lūdzu jauno īpašo pārstāvi Eiropas emigrācijas delegācijas vadītāju Zakasa kungu ierasties šeit uz uzklausīšanu. Un mēs saņēmām no viņa atbildi. Eiropas Savienības delegācijas Vašingtonā vadība mūsu informāciju teica, ka vēlas ar mums tikties pirms ieņem savu amatu, tātad tiksimies ar viņu. Uh, un noskaidrosim, kāds tad ir šīs personas kvalifikācijas un prasmes, kā arī nodomi. Tātad paud, esam pauduši interesi par iespējumu tikšanos ar viņu. Zakasa kungs ieradīsies 23. martā, pulkstens piecos 22. marta sanāksmē pēcpusdienā savukārt sanāksme ir atcelta, tā lai visi varētu ierasties 23. marta sanāksmē un varētu piedalīties 22. martā attīstības komitejas sanāksmē, kur piedalīsies eh, bijušais premjerministrs no Lielbritānijas Tonijs Blērs. Domāju, tā varētu būt ļoti interesanta sanāksme un daudziem no jums tas varētu interesēt, tāpēc nolēmām mūsu sanāksmi atcelt, lai jūs varētu iet un paklausīties Tonijā Blērā. Un tad, kā jau teicu, 23. martā pulkstens trijos būs viedokļu apmaiņa ar augsto pārstāvu un vicepriekšsēdētāju Baronesi Aštoni. Šī sanāksme, domāju, būs liederīga iespēja, lai apspriestu priekšlikumu par ārējā rīcības dienesta izveidi. Un referents no mūsu komitejas puses ir Broka kungs. Turklāt uzklausīsim arī secinājumus no ārlietu ministru sanāksmes, kas būs notikusi iepriekšējā dienā. Nu tātad līdz ar to tālāk varam apstiprināt protokolus sanāksmēm, kas norisinājās 26. un 27. janvārī, 28. janvārī un šī gada 4. februārī. Ja jums ir kādi iebildumi pret šiem protokoliem, tad jums jādara tie zinām sekretariātam līdz sanāksmes beigām. Citādi šie protokoli tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Tālāk varam pāriet pie nākamā jautājuma, un tā ir viedokļa apmaiņa ar Tomaso Padovski Opu un Etjēnu Daviņonu par ļoti interesanto ziņojumu jaunas, jauna Eiropas un Amerikas partnerattiecību harta. Pie mums, eh, pie mums ir arī Nikola Gnezoto un e, augstu vērtējam viņas paveikto darbu. Ievadu sniegs Skiopas kungs, viņš ir šī augstās līmeņa organizācijas priekšsādātājs. Un Ferhofštāta kungs līdzdarbošu organizācijā un Buzeka kungs arī piedarboja līdzdarbošu organizācijā, tātad tas ir ļoti augsta līmeņa cilvēku uh, Uh, kopā sanākšana cilvēku, tādu cilvēku, kas daudz pieredzējuši starptautiskajā politikā, viņi pārstāv daudzas Eiropas Savienību valdības, un viņi ir izcinājuši jautājumu, kas mums ākta ārkārtīgi aktuāls. Respektīvi, Lisabonas līgums, kas dod Eiropas Savienībai jaunu profilu, jaunu lomu gan, gan rīcībā vispār, gan īpaši ārlietās. Un līdz ar to mēs varam līdzdarboties ārlietu politikas veidošanā. Nomainīsies ir, kā jūs zinat, arī ASV prezidentūra, parādījušās jaunas vēsmas, situācija ir ārkārtīgi interesanta, un mēs šīs attiecības starp abiem kontinentiem varam no jauna veidot, atjaunot. Uh, attīstīt. Domāju, tādā šī situācija šobrīd ir ļoti labvēlīga, lai mēs varētu radīt un veidot jauna veida dialogu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm. Uzklausīsim ziņojums arī no diviem laipni lūgtajiem viesiem kā jau teicu, īpaši te neizpaudīšos ievadu vārdos tā, lai diskusijām būtu vairāk laika. Un tāpēc nekavējoties došu vārdu Skjopas kungam. E Paldies! Man ir liels prieks būt Eiropas parlamenta viesim un uh, viesoties jūsu komitejā. Un īpaši arī redzot jūs kā šīs komitejas vadītāji. Runājot par šīm draudzības un sadarbības attiecībām, kas mūsu starpā jau ir valdījušas vairāk kā desmit gadus. Es uh, turpināšu angļu valodā, saka runātājs. Un uh, teikšu dažus vārdus, eh, lai prezentētu ziņojumu, kurš, eh, es ceru, jums visiem ir eh, izdalīts. Kā jūs zinat, mūsu Eiropa ir pētniecības centrs, ko Žaks Delors izveidoja 96. gadā, kad viņš atgriezās Francijā pēc desmit gadiem nostādātiem komisijā. Kopš 2005. gada es esmu Notre Europe priekšsēdētājs un uh, Tā ir padomas komiteja, kurā ir vairākas ļoti augststāvošas personas Eiropas politikā no dažādām valstīm. Pirms gada, kad Obamas prezidentūra sākās un Eiropas institūcijas varēja Eh, strādāja ļoti cītīgi pie vēlēšanām, pie jaunas komisijas ievēlēšanas, un eh, bija arī Lisabonas līguma ratificēšanas laiks pienācis. Eh, šajā grupā mūsu Eiropa mēs domājām, mēs jutām, ka ir īstais brīdis tādā padziļinātā veidā pārdomāt, pārskatīt šīs saiknes starp ASV un Eiropas Savienību. Un tika izveidota grupa, kuru kopīgi vadīja uh, Romano Prodi un Gijs Verhofštāts, un kurā darbojās arī Jeržī Buzeks, kurš uh, tikko bija uh, kļuvis par uh, mūsu Eiropas uh, grupas uh, dalībnieku, tāpat arī Joška Fišers, Žaks uh, Delors, Pavo Liponens un Nikolini Zotovs. Tātad tās jau bija personas, kuras jau darbojās mūsu grupā, un tātad viņa nolūks bija pārdomāt visu šo situāciju un aplūkot, kā varētu tālāk uz priekšu virzīt Eiropas Savienības un ASV attiecības. Mēs apzinājāmies, ka pēc daudzām desmitgadēm kad pasaulē bija divi tādi kā varas centri un ASV un Eiropas uh, Savienības sadarbība bija balstīta uz sadarbības principiem, sabiedroto principiem. Šim periodam bija sekojusi desmit gada, kurā pastāvēja, kurā tika it kā veikti centieni īstenot tādas viena smaguma centra pasauli. Un uh, doma, bija tāda, ka tas varētu radīt eh, tādu homogēnāku vidi. Eh, grupa uzskatīja, ka eh, mūsdienu pasauli tomēr ir multipolāra un attiecīgi tādu darba pieeju arī vajadzētu pieņemt tātad, ka viss ir balstīts uz partnerattiecību principu un ASV un Eiropas Savienības uh, attiecībās arī tika izjusts uh, šī globalizācijas ietekme, un tas radīja zināmas problēmas gan ASV, gan Eiropas Savienībai. Un tāpat arī attiecībā uz dažādiem uzdevumiem šīs divas puses, tātad Eiropas Savienība un ASV, nevarēja jautājums atrisināt vienpusīgi un tika atzīts arī, ka nepieciešams kopīgiem spēkiem pārvaldīt, kontrolēt šo globalizāciju un jānodrošina arī tas, lai uh, šajās uh, attiecībās tiktu ievērot, ievērots līdzsvars. The report has an analysis of the Uh, šajā ziņojumā ir izanalizēti šie galvenie mērķi, tie sadalīti vairākās uh, sadaļās tēmās. Ir izanalizēts arī tas, ka ne Eiropas Savienība, ne ASV atsevišķi vienas pašas nespēja tikt galā ar šiem izaicinājumiem, un attiecīgi ir uh, ierosināta kopīga pieeja, un tas ir pieņemt divas uh, fundamentālas uh, koncepcijas un tas ir daudzpusēja pieeja attiecībām un arī suverenitātes kopīga izmantošana, ja tā var izteikties, lai tādā veidā konstruktīvi izcinātu šos globalizācijas radītos izaicinājumus. Es domāju, ka šeit es arī varētu likt punktu. Un Daviņon kungs varētu vēl sīkāk pastāstīt par ziņojumu, bet es gribētu tikai teikt, ka. Bet katrā ziņā būtu labi, ja mums būtu iespēja šodien pārunāt ar jums šo ziņu, un uh, tā tik tiešām ir ļoti liela tāda uzmanības izrādīšana mūsu darbam, un uh, mums tas tiešām dara lielu godu. Vārds Daviņon kungam. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos, ka esat devuši mums iespēju uzstāties jūsu vadītajā komitejā, prezentēt šo dokumentu, ko esam izstrādājuši. Es pavisam ātri gribētu atgriezties pie sākuma punkta. Apmēram gādu mēs esam pētījuši šo problemātiku, tātad attiecības starp Eiropas Savienību un ASV, un uh, šai sakarībā ir izteikti ļoti daudz komentāru, izstrādāt dokumenti, tātad tam daudz uzmanības pievērsts, jo vajadzēja it kā risināt situāciju tā, it kā nebūtu bijuši jau 60 gadu vēsturi starp ASV un Eiropas Savienību. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd mēs neesam tajā pasaulē, kas ir pēc otrā pasaules kara. Mēs esam pasaulē šobrīd uh, apstākļos, kad ir padus, pazudus padomju uh, vāra, padomju valsts, un uh, globalizācija ir kļuvusi par tādu ikdienas realitāti. Un tā tad mums šķita, ka uh, uzstādīt šo jautājumu tajā brīdī, kad Lisabonas līgums deva mums uh, papildus uh, darbības instrumentus Un tāpat laikā, kad Obamas kungs nāca pie varas uh, ASV, uh, saņemot atšķirīgu mandātu no, uh, mandātu no saviem priekšgājējiem, tātad tādā mirklī bija atkal iespēja atgriezties pie šī nulles punkta, sākuma punkta un domāt par to, kāda veida sadarbību mēs gribētu, vai arī mēs pretējā gadījumā varētu konstatēt šādas sadarbības trūkumu. Tātad galvenais princips faktors uh, bija pasaulē notikušās izmaiņas, globalizācija, savstarpējais atkarīgums un lielu dažādo pušu vēlme iesaistīties visos procesos, tātad pasaules procesu organizācijā 21. gadsimtā, 21. gadsimta otrajā pusē. Un tātad pavisam ātri mēs veicām analīzi par šīm izmaiņām un runājot par eh, šīm divām pusēm, kam mēs pievēršam īpašu uzmanību, un tas ir ASV. ASV ir eh, spēcīgākā eh, pasaules lielvara, kas arī jebkad ir pastāvējis pasaulē, un tai tāpat laikā nebija nekāda iespēja vienai pašai realizēt šos globalizācijas izaicinājumus. Pieredze Irākā, Afganistānā. Uh, Tāpat arī tuvēja austrumu miera process ir pietiekami daudz piemēru, kas parāda, ka nodrošināt hegemonu vienpusēju politiku tā nav bijusi reāli iespēja, un tā ir izgāzusies. No otras puses, mēs arī kritiski izvērtējām to, ko Eiropas Savienība no savas puses ir veikusi lielie šie sasniegumi, kas, zināmā mērā, ir iespaidīgi, bet tāpat laikā ir novaduši pie tā, ka mūsu politikas uh, efektivitātes instrumenti ir ļoti daudz uzlabojami. Un bieži vien, ja mēs kaut ko vēlamies darīt, mums nav iespējas to realizēt. Tā tad mums bija ļoti svarīgi arī apzināties, ka pastāvēja diezgan lielas ilūzijas Um, saistībā ar Eiropas uh, Savienības rīcības spēju un ambīcijām. Tātad mēs konstatējām šos uh, faktus, tātad kā amerikāņi vien pašas priekš netiks, un ja Eiropas Savienība neuzmanīsies, tad tā tiks marginalizēta šajā jaunajā pasaules arhitektūrā, un tāpēc uh, bija nepieciešams uzdot šo ļoti no svarīgo jautājumu par to, kādā veidā tātad risināt šos jaunos izaicinājumus. Un mēs atkal nācām klajā ar trīs uh, pamatnostādnēm. Pirmā, ka risks pastāv pilnīgi visur, tātad uzskatīt, ka mēs esam stabilā pasaulē, tas būtu ārkārtīgi kļūmīgi. Uh, jo katrā stūrī, kur vien raugās, visur ir zināms riska problēmas. Tāpat arī domā, tāpat arī ekonomiskā situācija ir tāda, kā tā ir, kā mēs zinām, tā tad arī tur ir skaidrs, ka ir nepieciešama regulācija un pārvaldība, un tāpat arī tika konstatēts, ka pastāv briesmas, risks, kā metodoloģija, kas tiks izstrādāta, lai sasniegtu šos mērķus, savā veidā novedīs atkal pie šīs lielvaru līdzsvara jautājuma. Bet Eiropas vēsture mums ir parādījusi, ka stabilitāte neizriet no spēka samēra. Un tātad mums šķita, ka papildus šīm objektīvām problēmām pastāv arī vēl metodoloģijas problēma, kas ir nemazāk būtiska. Un tātad mums šķiet, ka ja mēs domājam tā, kā ir aprakstīts šajā dokumentā, ka atbildēji jābūt daudzpusējai, multilaterālai, ka šajai daudzpusējai atbildēji atbildē Eiropas Savienība un ASV ir jābūt, ir jābūt kopā un uh, ka mums ir nepieciešams uh, visas uh, zināšanas un kompetences un ka mēs nevaram ļauties, lai vēl kaut kāds cits ietekmes, ietekmētu šo jauno arhitektūru. Tāpēc mums nācās uzdot šo jautājumu Tātad, ja mēs gribam, lai mums ir šī daudzpusējā struktūra, tad eh, kādus jautājumus šai struktūrai būtu jārisina un kādi ir priekšnosacījumi, apstākļi, kuros tas varētu realizēties tādā optimālā veidā. Un pavisam ātri parādījās fundamentāla problēma, un tā ir demokrātijas un attīstības eh, jautājums, kas ir saistīts ar eh, vērtību jautājumu Uh, un uz vērtībām, kā mēs zinām, ir balstīta Eiropas Savienība. Tāpat pastāv arī starptautiskās uh, drošības krīze. Ir, mēs zinām Izraels un Palestīnas, Palestīnas uh, problēmas, tāpat Āzijas kontinentā pastāv daudz problēmu. kur arī ir nepieciešama konkrēta politika attiecībā, piemēram, uz Krieviju, Tāpat ir liela izaicinājuma saistībā ar uh, klimatisko izmaiņu, klimatiskajām izmaiņām, un šis klimatisko izmaiņu mērķis ir arī zināmā mērā apstiprinājis to, ka tradicionālā pieeja, kas ir vērsta uz to, lai Eiropieši ierosinātu normatīvu daudzpusēju uh, režīmu Kopenhāgenā, tātad šis princips izgāzās, jo daudz acīmredzot uzskatīja, ka nav viņa pienākums sekot šiem priekrakstiem vai teorijai, kas nāca no rietumiem, no rietumu valstīm. Bija diezgan acīm redzams, ka amerikāņi vieni paši nespēs realizēt zināmas mērķus, arī ka Eiropas Savienība nespēs viena pat rīkoties, un tā tad, ja uh, Eiropieši un ja amerikāņi spētu, varētu kopīgi vērsties pie šiem lieliem jautājumiem un kopīgi varētu rakst, rast tādu izpildu uh, konsensus pie, par šiem, attiecībā uz šīm lielajām problēmām, nodrošinot ekonomisko stabilitāti un ekonomisko drošību. Un tad jāuzdod jautājums, vai pašreizējos apstākļos šīs privileģētās attiecības starp ASV un ES vispār būtu iespējams. Un mēs konstatējām, ka tas nebūtu iespējams, ja vien netiks uh, izpildīt trīs priekšnosacījumi. Un tieši tādā veidā mēs uh, nodalam uh, tādas kā darbības asis. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka, jā, darbība ir nepieciešama, bet tomēr tā jābūt citā kontekstā. Un tātad, kā es teicu, mēs definējām trīs priekšnosacījums, un tas ir, ka ja ir uh, savstarpēja militārā atkarība starp ASV un Eiropas Savienību, tad tas noteikti veido arī politisko atkarību. Un tātad militārā savstarpējā atkarība kā es teicu, uh, rada arī politisko savstarpēju atkarību, un tas nozīmē, ka ASV šādā gadījumā pieņemas uh, zināmu atbildību, un uh, Eiropas Savienība arī pati tā tad pilda savus pienākumus un uzņem savu atbildību. Otrais nosacījums. Mums nepieciešams pieņemt to, ka definējot šo jauno politiku, mums jāmācās rea, no šī otrā reālā fakta, un tas ir, ka Eiropas valstis pašas nav spējīgas uh, realizēt uh, šos mērķus, un ja mēs vēlamies, lai mums būtu efektīva politika, tad uh, šīs suverenitātes kopīgas izmantošanas princips kļūst par priekšnosacījumu veiksmei un lai varētu definēt politiku. Eh, kāpēc Obamas kungs nebija klāt Madridē. Eh, viena no interpretācijām ir tāda, ka Obamas kungs, eh, viņš neko interesantu nebūtu dzirdējis no Eiropiešu puses. Un jāsaprot, ka šāda veida situācija nekad nedrīkstē izveidoties. Tātad, un trešais priekšnosacījums ir tāds, ka uh, amerikāņiem ir jāpieņem, ka šis daudzpusējais ceļš uh, kurā piedalās arī citas puses, ka tā nav kaut kāda rīcības seka, bet tas veido pieņēmumu, ka hegemonijas politika nav pieņemama un ka ir nepieciešams tā vietā darboties kopīgi vienotiem spēkiem. Tā tad tieši to mēs arī esam izklāstījuši šajā ziņojumā, kur ir dota metodoloģija un tāda kā pārbauda analīze un uh, Uh, apstiprinājums attiecību stiprināšanai, uh, protams, balstoties uz zināmiem priekšnosacījumiem. Paldies! Es pateicos mūsu cienījumiem runātājiem, un tagad uzsāksim debatas. Un tagad pirmkārtām došu vārdu uh, baronesē Lutfordai, kura ir mūsu delegācijas attiecībā ar MSV vicepriekšsādātāju, un viņa pārstāvēs Broka kungu, kurš, diemžēl, nevar būt klāt Barnes Lutford. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, nu es nezinu, vai es tā pietiekami cienīgi varēšu aizstāt eh, Brauka kungu, jo viņš ir uh, vadītājs delegācijai attiecībā ar ASV, bet eh, viņš, diemžēl, nevarēja tagad ierasties uz sanāksmi, jo viņam bija jātieks eh, ar padomus pārstāvjiem. Es ļoti sirsnīgi eh, vēlējos uzteikt šo patiešām saistošo ziņojumu. Man nebija laika to izlasīt no vāka līdz vākam, bet es patiešām varu piekrist tam tādos lielos vilcienos, ņemot vērā arī to, kādas ir Eiropas Savienības rūpes, proti mēs vēlamies izveidot eh, pilnvērtīgas partneru attiecības, nevēlamies būt politiski atkarīgi no ASV. Mums ir jābūt vienotiem, jo šķeltai Eiropai, protams, nebūs tāda spēka pasaulē. Ja mēs vēlamies spēlēt pietiekam lielu lomu pasaules arēnā, tad mums patiešām ir jābūt vienotiem. Pirms noslēgumiem, pirms secinājuma, tur bija tāds ļoti intriģējuši teikums, vismaz manā uztverē, es to nolasīšu. Tur ir norādīts, ka Eiropas un ASV partnerattiecības joprojām būs neefektīvas, ja tās uh, um, uzskatījis tikai par tādu kā tramplīnu vai iegānstu, uh, runājot par ASV uh, dominanci pasaulē. Man šķiet, uh, tas rada tādu paranojas gaisotni. It kā ar šo teikumu kāds vēlas pateikt, ka te ir bijusi vilcināšanās, ka Eiropa nav bijusi pietiekami spēcīga, vienota. Uh, un eh, ka tā varbūt nav bijusi pietiekami cienīga partnere ASV un tagad rīkosies, lai eh, kaut kādā veidā atjaunotu ASV hegemoniju, it kā kādas eh, Eiropas Savienības dalību valstis būtu uh, vilcinājušās un nebūtu bijušas pietiekami uzticamas un efektīvas partneris. Protams, ja mēs būsim tādi neizspēcīgi, tad īstenībā amerikāņi mūs neizmantos kā tramplīnu, lai dominētu pār visu pasauli, tādu kā atspērienu plāksnīti. Es vienkārši nesaprotu. Uh, kas īsti ar šo teikumu ir domāts, un man ir bail, ka šeit parādās tādas idejas, ja mēs domājam, ka esam neefektīvi, tad uh, palielinās risks, ka amerikāņi mūsu partneru attiecības uzskatīs par kaut ko pašsaprotamu un izmantos mūs kā tādu instrumentu, lai valdītu par pasauli. Paldies! <clears throat> E Paldies, Latfords kundze! Tagad sāksies debates, astoņi kolēģi ir pieteikušies runāt, un lai mēs varētu ietaupīt laiku, es vēlētos ļoti pieklājīgi visus kolēģus lūgt formulēt savu jautājumu pusotras minūtes laikā. Milan Monkungs ir pirmais runātājs. Viņš bija afeta. Uh, referents par transatlantiskajām attiecībām. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varu izteikties patiešām īsi. Man jau bija iespējas iepazīties ar šo ziņojumu, tad, kad šorīt eh, tikos ar Būzeku, mūsu priekšsēdētāju. Uh, Eh, pagājušā gada marta beigās tika pieņemts mans ziņojums, un tur tika norādīts, ka eh, stratēģiskā ziņā vissvarīgākās attiecības ir starp Eiropas Savienību un ASV. Protams, eh, par šo tematu mēs esam runājuši pēdējo gadu laikā. Sevišķi būtiski šķita trīs faktori. Uh, kas uh, runāja par to, ka nepieciešams spēcināt šīs attiecības. Tātad jaunā uh, ASV valdība, Obamas kungs ar savu atklāto pragmatisko pieeju, tālāk Eiropas Savienība, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un, protams, uh, ar Lisabonas līguma stāšanos spēkumā tiek spēcināts zināmas institūcijas. Un trešām kārtām abas puses apzinās, uh, ka mums ir uh, jauni izaicinājumi un jauna pasaules kārtība. Protams, mēs šeit tagad nerunājam par uh, militārām attiecībām tikai un vienīgi. Mums ir jārunā arī par citām jomām, ka mēs esam globāli partneri, mēs esam globāli pa partneri pasaules līmenī un mums nekas cits neatliek kā sadarboties. Bet, protams, tas ir atkarīgs nevien no valstu politiskās gatavības, politiskās gribas. Ir arī citi faktori, kas šeit uh, līdzspēlē. Ir 27 dalību valstis, un mums visiem ir jārunā vienoti. Tikai tādā veidā mēs varēsim izveidot daudz eh, labākas partnerattiecības ar ASV. Jā, jā, priekšsēdētāji kungs, es jūsu zīmi sapratu, man ir jābeidz runāt. Tātad jārunā par attiecības pēcināšanu, un mēs eh, varam šajā kontekstā izmantot arī Lisabonas līgumu līguma jaunos instrumentus. Šorīt jau tika runāts par uh, Eiropas prezidentu, par uh, augsto ārlietu pārstāvu, un es domāju, tie ir tādi amati, kas noteikti spēlē mūsu labā. Protams, ir arī negatīvas piezīmes, tiek runāts par uh, cēloņu sakarību, par krīzi, to es lasīju ziņojumu 11. Las, lapusē, tur ir runāts par tādu kā Eiropas Savienības inventarizācija. Labprāt vēlētos dzirdēt jūsu redzējumu. Paldies, un tagad Anna Gomeša skundze uz pusotru minūti. Paldies, paldies uh, par to, ka padalījāties uh, ar savu viedokli. Uh, tie bija visai provocējoši. Es nevaru piekrist otrajam secinājumam, ka uh, Eiropas Savienība nevar uzņemties pietiekami daudz atbildības, kas tos mūs sagaida, ka mēs neesam pietiekami rīcības spējīgi. Nu, jā, mēs jau varam šeit pieminēt Grieķiju, kas ir nokļūst lielās sprūkās un tā tālāk. Un, protams, sadarbojoties ar ASV, mēs noteikti varētu panākt vairāk arī cīnoties uh, pret uh, ārzonām, pret uh, nodokļu paradīzēm un tā tālāk. Tās ir kā, tie ir kā tad melnie punkti mūsu pasaules kartē. Es piekrītu, ka ir jārunā par daudzpusēju pasauli, un tā ir jāpieņem gan ASV, gan Eiropas Savienībai, ir jābūt arī daudzpusējiem instrumentiem. Nevajadzētu būt, piemēram, tādai G2 uh, eh, formai, G2 formātam, lai tiktos. Uh, Eh, piemēram, ar ANO, un īstenībā ar Lisabonas līgumu kaut kādā veidā varētu provocēt ANO eh, drošības padomas reformu, jo tā ir nepieciešama, lai vispār kaut kas noritētu efektīvi šajā formātā, un mēs no tā līdz šim esam atturējušies. Tāpat jūs teicāt, ka politiskā neatkarība at automātiski nenozīmē militāro neatkarību, bet ņemot vērā uh, to, ko esmu pieredzējusi, mūsdienu pasaulē Eiropas Savienība Savienībai nevajadzētu kautrēties uh, um, būt spēcīgākai arī militārā ziņā, nevis uh, lai ar kādu sacenstos vai kā, bet, uh, nu, lai būtu vienkārši tāda pār, pārliecinošāka starptautiskā līmenī. Liels paldies! Tagad Anemī Neicas kundze uz pusotru minūtu lūdzu. Uh, uh, I... Priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi! Vēlējos pateikties Notre Europe pārstāvjiem par viņu uzstāšanos un, protams, šis ir ļoti būtisks jautājums. Mēs runājām par jaunām Eiropas un Amerikas partneru attiecībām vai varbūt par to tādu reformēšanu. Jāņem vērā ka arī mēs atrodamies tādā pārmaiņu periodā, uh, būs Eiropas ārējais dienests, tas vēl nav pilnveidots, par to tiek diskutēts. Un, protams, pasauli turpina griezties, zemeslode turpina griezties, nekas neapstējas, un neviens negaida, kad mēs uh, iz, risināsim vis, atrisināsim visas savas problēmas un kaut ko uh, nolēmsim, un pēc tam tā ļoti pārliecinoši iznāksim uz starptautiskās skatūs. Uh, protams, mēs varbūt neesam tajā izdevīgākajā situācijā. Man šķiet, arī savā ziņojumā jūs par to runājat. Mums ir pašiem sev jāvērtē pietiekam kritiski. Pirmām kārtām uzskatu, ka mēs kā Eiropas Savienība mums ir nepieciešama laba, eh, vecmodīga, konvencionāla ārlietu politika. Mums ir jādomā uh, par problēmām tās ir jārisina, nevis tikai par tām jārunā. Mēs ļoti labi varam runāt, runājam skaistus vārdus, bet uh, problēma risināšana mums nepadodas tik labi. Te noteikti ir vēl daudz darāmā. Un uh, pēdējā piezīme priekšsēdētāja kungs. Uh, Un īstenībā man tagad ir viens liekas teikums jāpasaka, lai to e, paustu jums. Tad, kad mēs runājam par daudzpusējām sarunām, ir jāsaprot, ka ir nevien jāvienojas pašiem savā starpā un tad jāierodas uz kaut kādu augsta līmeņa konferenci. Nu, tagad varētu, piemēram, pieminēt Kopenhāgenes konferenci. Nevajadzētu eh, domāt, ka visi piekritīs mums tikai tad, ja mēs būsim vienojušies savā starpā, ka ar to pietiek. Kopenhāgenes konferencē mēs piedzīvojam to, kas notiek, ja pārāk zem vērtējam citus uh, eh, sarunpartnerus. Paldies par jūsu pacietību, priekšsēdētāja kungs. Paldies, Lūzinga skundze uz pusotru minūti. Paldies, paldies, man ir tāds organizatorisks dabas jautājums. Īstenībā es neesmu saņēmuši šo ziņojumu rakstiskā formā. Un es redzu, ka citi kolēģi šeit tā skaisti citē šo ziņojumu, bet, eh, nu, man tā nav. Ā, paldies, es skatos, ka kaut ko to var dabūt. Tagad, ja mēs runājam par politisko neatkarību pret militāro neatkarību par šo pretmetu, politiskā neatkarība un uh, Eh, militārā neatkarība, tas viss ir jāplūko arī NATO kontekstā. Un eh, kā mēs šeit varētu runāt par konsensusu sasniegšanu NATO, kā šeit var garantēt politisko neatkarību, ja, protams, eh, pastāv zinām militārā atkarība, nu, dažreiz no tās nav iespējams izvairīties. Tālāk, Džozefs eh, Baidens, ASV viceprezidents, skaidru un gaiši pateica, ka Vašingtona ir gatava darīt vairāk starptautiskā līmenī, un, protams, viņš vēlējās, lai arī Vašingtonas partneri pārdomātu savas rīcības metodas un padomātu par alternatīvām, ja līdzinējās metodas ir izrādījušās neefektīvas. Protams, tas nenozīmē, ka ASV kaut kādā veidā atteiksies no savas varas daļas sadaļas, un tad it kā Eiropas Savienība mēģinās eh, kļūt spēcīgāk, un nevajadzētu, varbūt vajadzētu padomāt arī par to, vai šeit eh, nedraud tāda ārpolitikas militarizācija no ASV ir vairākas Eiropas Savienības dalībvalsts, kas uzskata, ka ir jā jāpiešķir vairāk līdzekļu militarizācijai, piemēram, ir runāts pat par diviem procentiem no IKP. Kā jūs varat to vērtēt, ņemot vairāk Eiropas Savienībā ir joprojām eh, tik liela sociālā plaisa un daudz cilvēku dzīvo nabadzībā? Paldies! Tagad Bitikov kungs un tad uh, Skāpas kungs atbildēs. Bitikov ir kungs lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. ASV tagad ir ievēlots prezidents, kas ir noskaņots pacifists, un viņš vienmēr skaidri un gaiši ir pateicis, ka transatlantiskās attiecības nav kaut kāda nostalģija, nē, tās ir pragmatiskas attiecības, kas ir jāvērtē pietiekam prātīgi. Mēs, Eiropieši, izturoties nostalģiski, uh, varbūt riskējam kaut ko marginalizēt, un e, mums noteikti ir jāmaina savu attieksmi. Transatlantiskajās attiecībās valda e, zināma dialektika. Transatlantiskās attiecības kļūst nozīmīgākas, ja abas puses gūs praktisko pieredzi, ka tās var iesaistīties šajā darbā un abas puses var palīdzēt vienu otrai. Tātad, ja amerikāņi sapratīs, ka mēs esam noderīgi viņiem un viņi sapratīs to pašu par amerikāņiem, viņi nevarēs vairāk teikt, jūs eh, visu laiku runājat skaists vārds, bet nedarāt pietiekam daudz, jūs nepārējat pie darbiem, lai kaut ko, lai sniegtu tādu praktisku devumu. Un tālāk vai mums patiešām vajadzētu būt uh, norūpējušamies par to, ka ASV ar mums sadarbojoties uh, mēģinās uzspiest citiem savu pasaules kārtību. Tad jau jārunā par to, ka vienpusēja pieejas drīz būs garām. Un ja ir jābūt šādai vadībai, vai tai ir patiešām jānorisinās jau šodien un kam to jāuzņemās. Paldies! Mēs paldies, saka priekšsādātājs, paldies, Butikofer kungam tālāk. Došu vārdu Skalpes kungam, kurš ar mums jau izteicies, un varbūt jūs ar Daviņam kungu varētu mazliet izteikt kādus komentārus. Nu, varbūt var komentēt pāris no lietas noteiktā, un Daviņona kungs pēc tam varēs pievērsties tiem, ko nebūšu jautājumiem, ko nebūšu atbildējis. Viens no jautājumiem kas saistīts ar ziņojumā iekļautu analīzi, ir jautājums par arvien pieaugošo nepietiekamību un adekvātumu trūkumu rīcībā, kuras pamatos lielākoties ir nācija valstu pilnvars. Globalizācija rada paradoksu, ka valstu pilnvaras erodēs, tātad samazinās. Tāpat laikā valsts atkāpjas pie tādām aizsardzības pozīcijām un e, stingri sargā savu suverenitāti. Nu, es domāju, ka šī situācija piemēroja pilnīgi visām valstīm pasaulē, vienalga, kāda būtu, kāds būtu attīstības līmenis. Un tas attiec, protams, kā parāda pēdējā gada desmita, tas, attie, desmita, tas attiec arī uz visspēcīgākajām pasaules valstīm un visbagātākajām valstīm, kas, piemēram, ir arī ASV. Domāju, ka šī analīze ir viens no pamatelementiem, uz kuriem balstīts tad šis ziņojums. Tālāk Gomešas kundze runāja par to, ka Eiropas Savienība rīkojas neadekvāti, gan attiecībā, gan tādā ziņā, ka tā nepietiekami veicina, lai ne, nepietiekam rīkoties, lai veicinātu drošības padoms darbību ANO ietvaros, gan arī atturas no dažādu izšķirīgu lēmumu pieņemšanas. Jautājumos, kur tā varētu pati pieņemt ar aizsardzību saistīts lēmums. Jā, es domāju, ka jūs komentāriem ir pilnīgi noteikti pamats. Un lai šī jaunā pieeja varētu tikt izmantota. Eiropai ir, nu jā, šie trūkumi jānovērš ārlietu politikā. Tieši tāpat kā to šobrīd varbūt ASV savukārt no otras pusē nāk šīs kļūdas. Uh, labot. Tai savukārt vajadzētu pārskatīt šo pašpietiekamības uh, apgalvojumu. Nu, jāsaka, te mēs esam kā no tādām divām pusēm, kā tādas divas mozaīkas daļas, un trūkumi jebkurā gadījumā ir izteikti jebkurai šādas vienpusīgas pieejas izmantošanai. Pilnīgi piekrītu izteiktajiem komentāriem. Nu, tad varbūt ar to arī savu uzstāšanos beigšu tālāk došu vārdu Daviņonu kungam. Paldies, Kjopas kungam saka priekšsēdētājs. Nu tālāk došu gala vārdu. Daviņona kungam viņš sniegs tādu kā kopsavilkumu par visiem komentāriem, nu, pusotra, e, tad, kad visi būs uzdevuši jautājumus. Nākamais Kelam kungs uz pusotru minūtu. Gribu teikt paldies un paust savu apbrīnu par to, ka ļoti praktiskā veidā risināt šo ārkārtīgi svarīgo problēmu jautājumu, ar ko sastopamies. Jūsu ziņojums pilnīgi noteikti nav nekāds cukursaldais ziņojums. Tas ir praktisks, tas runā par pavisam praktiskiem elementiem. Un jūs parādāt, kā mūsu priekšrocības trūkumu padarīt par nosacītu priekšrocību. Te īpaši runāja par kopējām politikām Un varbūt šūmaņa ieviestā supranacionālā dimensija ir tā atslēga, kas, ļau, kas toreiz ļāva Eiropu vienot, un šobrīd tā varētu palīdzēt globalizācijas procesā visā pasaulē. Bet kas attiecas uz nāciju Eiropu? Atsevišķi cilvēki mēdz teikt, ka tas viss izskatās pēc tāda īgna, uh, un uh, vienam ar otru atraduši uh, pāra, kas jau daudz gadus nodzīvojas laulībā, bet nu īsti arī negrib nepalikt kopā, nedz arī var izšķirties. Nu, mans jautājums ir tāds. Vai tad mums nevajadzētu pas, pas, izsludināt kādu jaunu sodalu solidaritātes aktu attiecībā uz ASV un tad pēc iespējas īstākā laikā uh, īstenot kopēju transatlantisku tirgu, tieši tā kā tas līdzīgi tiek ierosināts arī ziņojumā. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs Kelam kungam. Tālāk došu vārdu tālē kungam. Liepa, gospod predsēdnīgi, hvala. Liels paldies, priekšsādātāji! Liels paldies arī abiem viesiem un ziņojumu sagatavotājiem. Es uzskatu, ka šis ziņojums nāk īstajā laikā. Amerikas Savienotās valsts ir milzīga valsts, bet ieņemam vērā IKP apjoms, tad Eiropas Savienība ir par 30% lielākā, nu, ja tā varētu to teikt. Gribētu dzirdēt jūs viedokli par šādu tēmu. Vai tuvie austrumi ir globāla rakstura problēma? kur ASV un Eiropa varētu kopīgiem spēkiem rīkoties un panākt ko vairāk? Domāju, ka tas ir jautājums, kas galvenokārt rada nestabilitāti visā pasaulē. Un tieši šeit visvairāk rodas pret eiropeiskas un pret amerikāniskas idejas un izjūtas. Kur jūs saskatāt vislabāko iespēju panākt mieru tuvajos austrumos? Varbūt varētu izmantot NATO spēkus, jo tur mēs darbojamies kopā ar Ameriku. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tālāk debatas no, debašu noslēgumā uz pusotru minūtu došu vārdu Van Dālenkungam. Paldies, priekšsādātāji, saka Van Bālenkungs. Eiropas ārpolitikā mums ir divi divas uh, dalībvalstis, kas līdzdarbojas arī pastāvīgajā drošības padomē ANO. Tur viņām ir viņu vieta, un šī, no šīs vietas viņas, protams, neatteiksies. Tāpēc mums ir tas jāakceptē un jāskatās uz to, kā Francija un Lielbritānija un ANO kā tāda spēja sastrādāties. Kā jūs redzat šo sadarbību? Otrām kārtām. Jūs runājāt par militāro spēku iesaisti. Mans viedoklis ir tāds, ka bez uh, pamatīgas varas bez tā, ka Eiropas Savienība, piemēram, ir gatava nosūtīt eh, spēkus uz Afganistānu, nebūs iespējas panākt vienādas vienlīdzīgas attiecības starp Eiropas Savienību un ASV. Mums arī jāliek vietā, lietā savu militārie spēki. Ar šiem neobligātajiem instrumentiem mēs tik daudz nepanāsim. Kāds jūs viedoklis par šo ideju? Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un lūdzu, Daviņona kungs, jums vārds! Varbūt jūs varat tad reaģēt uz šo otro jautājumu raundu un vienlaicīgi sniegt arī tādu kā noslēgumu šīm debatēm. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs, runāšu pēc iespējas ātrāk. Pirmām kārtām, man uzdeva jautājumu par šo tramplīnu. Nē, mēs cenšamies pateikt sekojošo. Ka Mums eh, nepieciešams rīkoties kopā ar amerikāņiem, jo pretējā gadījumā mēs tiksim uzskatīti par tādiem, kas vienkārši cenšas eh, tā slēpti uzņemties dominējošo pozīciju. Tātad tāds ir risks, eh, vai tas ir risks vai mērķis? Un tas saistās ar citiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Tātad vai daudzpusēja multilaterāla pasaule nosaka, ka ir jābūt ieguldījumam arī no citām pusēm, un vai tas nozīmē pats par sevi, ka šim devumam, ieguldījumam, ka tam būs jēga, ka tas tiks uzklausīts, ka e, reālā pasaule nebūs viens diktāts, ka mēs saņemsim ieguldījumu un apņemšanos rīkoties arī no citām valstīm. Un uh, mēs te minējām Kopenhāgenu. Kopenhāgenas uh, konferences pieņema netiktu noturēta, ja Eiropas Savienība nebūtu nākus klajā ar savu apņemšanos un nebūtu devusi savu ieguldījumu. Bet uh, kon šī konference tika rīkota ar cerību, ar domu, ka tās rezultāts būtu salīdzināms ar kaut ko tādu, ko mēs līdz šim esam darījuši. Tātad, ka mums būtu kolektīva vienošanās, kolektīva saistība uzņemšanās un ka tiks izvērtēts, kā šīs uh, kolektīvās saistības uh, ir reāli galvā izpildītas. Kopenhāgenā kļuva skaidrs, ka lielākais vairums citu valstu nepiekrita šādai pieejai un gribēja citu pieeju balstoties uz sarunu vešanu savu interešu labā. Un tās nebūtu nepieņēma, ka daudzpusējs fórums bija tā atbilstošā vieta, kur to darīt. Tāpēc ir jāsaprot, ka varbūt mēs varam pārliecināt citus līdzdarboties šajā daudzpusējā metodoloģijā, bet veiksmīgi būsim tikai tad, ja viņi dos uh, ieguldījumu šajā multilaterālajā filozofijā, ievēros tās noteikumus un nepieņems vienkārši automātiski to, ko mēs jau daram gadiem ilgi. Tātad tā ir tā atšķirība un tāpēc uh, arī jābūt uzmanīgiem. Un tālāk jāatzīmē, ka neviens šobrīd nav pozīcijā, lai diktētu visai pārējai pasaulē, kas eh, tai būtu jādara. Bet no otras puses, ja mums nebūs zināms noteikumu kopums, tad mēs nevarēsim risināt fundamentālas problēmas. Tāpēc nepieciešams rast platformu un metodoloģiju diskusijām, lai ļautu tam visam notikt. Un šajā kontekstā Eiropas uh, misija nedrīkst marginalizēt arī ASV ir pilnībā jāspēlē sava loma, un ja mēs varam vienoties, tātad ASV un Eiropas Savienība par konkrētiem mēķiem, tad mums ir jādod savs ieguldījums. Bet mēs nevaram iepriekš paredzēt secinājumus uh, šiem risinājumiem. Mēs neesam nekādi bērni attiecībās ar ASV, bet mums ir jāvienojas par to, kāds ir paredzamais rezultāts, un nevajag vienkārši vērot eh, notiekošo tad, jau, tad kad tavs jau notiek, kā tas ir noticis bieži vien agrāk. Tā es nonāku pie jautājuma, ko uzdeva um, par tuvējiem austrumiem. Vai abām pusēm vajadzētu darboties uh, vairāk un labāk tuvējos eh, austrumos? Atbildi pilnīgi noteikti ir jā. Uh, šobrīd pasaulē pastāv zināms darba sadalījums, Eiropas Savienība dod milzīgu ieguldījumu uh, sniedzot finansiālu palīdzību un atbalstu palestīniešiem, un tur viss ir kārtībā, un ASV savukārt uzņemas uzdevumu pārliecināt Izraelu, ka jauns līgums nepieciešams, bet tie ir divi atsevišķi, tā teikt, pasākumi. Neviens neizmanto šo līdzsvaru sviru. Un es domāju, šai ziņā ir vēl kas jādara. Ļoti lielā mērā piekrītu tam, ka šīs nepārtrauktais strupceļš tuvējos austrumos noveda pie ļoti lielas nepopularitātes. Tātad ļoti nepopulārs ir tas, kas nāk no uh, rietumiem. Vai, ir, uh, vai tas ir godīgi, vai tas ir negodīgi, bet jūs zinat, ka uh, principiāla attieksme dažkārt ir svarīgāk nekā saturs. Un tā tad uh, ietekmes zaudēšana tīri no principiālā viedokļa ir būtiska. Tātad tāpēc eh, arī šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Eh, Neits kundze teica, ka. Un arī ziņojumā tas ir ļoti skaidri norādīts, ka kaut gan mūsu retori, retorikas kvalitāte ir ļoti laba, ar to nepietiek. Mēs nevaram pārliecināt ar vārdiem, ir jāpārliecina ar darbiem, ar mūsu mērķiem, ar rezultātiem. Un tagad, kad mums ir instrumenti, ko mums rokās ir ielicis Lisabonas līgums, mums vairs nav atrunu. Mēs nevaram teikt, ka mēs gribētu kaut ko darīt, bet mums nav vajadzīgie instrumenti. Tagad ir pienācis šis patiesības brīdis. Mums ir šie darba rīki, un ko mēs gribam ar tiem darīt, tas ir jautājums. Un šo instrumentu derīgums būs eh, tāds, cik lielā mērā mēs viņus arī pareizi izmantosim. Tas, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs. Un šajā situācijā mums pašiem ir jālem, ko mēs gribam un ko mēs negribam darīt. Un tieši tāpēc neizbēgami efektivitāte nozīmē e, kopīgu rīcību. Nav iespējams definēt vienu pozīciju, kura vienkārši būtu 27 dalībvalstu pozīciju kopsumma. Tā nebūs pozīcija. Tas jau būs, tā būs tā kā tāda inventarizācija, un tas nenovedīs pie vajadzīgā rezultāta. Tāpēc ir jāsāk uh, pieņemt un saprast, ka politiskajā un diplomātiskajā frontē metodoloģija, ko mēs izmantojam, lai panāktu rezultātus Eiropas Savienības sfērā, ka tā mums jāizmanto arī starptautiskā sfērā, bet tāpat laikā ir kopēji tā tad jāizmanto mūsu suverenitāte, jo individuāla rīcība ļoti daudzos gadījumos vairs nav pietiekama. Jautājums netik lielā mērā ir, nav par to, par to, vai mēs baidamies no vienpusējas rīcības. Mēs baidamies varbūt drīz vairāk no neefektivitātes. Es eh, nebaidos no G2. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz kopīga, lai mēs varētu veidot jaunu partnerību, bet eh, Eiropieši bieži vien nepasaka skaidri, ko viņi grib, ko viņi var pieņemt, ko nevar pieņemt, un nav gatavi arī dažkārt uzņemties saistības. Un gribu noslēgt jautājumu par eh, drošību un drošības izdevumiem. Ziņojumā mēs cenšamies eh, pateikt sekojošo, un jūs to arī paši varat izlasīt, bet es pavisam īsi to atkārtošu. Tātad ne jau tāpēc, ka drošības ziņā mēs esam atkarīgi no ASV, kā mums automātiski ir jāpieņem uh, šī atkarības politika. Atkarības politika no ASV. Tad sparot vienu soli tālāk, vai mums vajadzētu pieņemt šo militāro atkarību no ASV, un te mūsu atbildi ir nē. Bet tad, kad izstrādā šāda veida ziņojums, ir jāsāk no reāla aizejas punkta, tā tad jānosprauž šeit mēs esam un šeit mēs gribētu nokļūt. Uh, Jo, ja jūs runājat tikai par to, kur jūs gribat nokļūt, tad uh, citi atkal var teikt, nu, tā kā mēs tur neesam, tad mēs arī neko nevaram izdarīt. Tā tad atkal te ir jārod līdzsvars. Katrā ziņā mēs nevēlamies būt atkarīgi no ASV drošības eh, jomā, kaut gan, zinām, politiskā atkarība ir. Protams, laika gaitā zināms progress ir nodrošināts. Pirms pieciem gadiem mēs nemaz nebūtu šeit un uh, neviens neticētu, ka Vācijas spēki uh, būs izvietot kaut kur uh, citās valstīs, ka iesaistīsies NATO spēkos, varbūt, teiksim, būs Afganistānā vai kaut kur Balkānos. Tātad katrā ziņā progress ir panākts, protams, nepietiekams, bet pietiekams. Uh, lai mēs savā ziņojumā nerādi, neradītu ilūzijas. Mēs savā ziņojumā esam ielikuši tās lietas, kas mūsuprāt ir sasniedzamas, izpildāmas. Mēs aprakstam koncepciju, bet nerakstam konkrēti, kas būtu darāms katrā gadījumā, bet tas drīzāk ir apraksts uh, par to, kāpēc un ja mēs gribam spēlēt loma šajā pasaulē, tad kāpēc ir nepieciešama partnerība ar ASV? Tā jau principā pastāv, tā ir, bet viss pārējais atkarīgs no tā, kā šī partneru sadarbība tiek organizēta. Tā tad eh, tieši to mēs centāmies iestrādāt šajā ziņojumā, un eh, cik vien labi varēju, es centos atbildēt uz jūsu jautājumiem, un gribu atkārtot arī savu kolēģi teikto, ka mums ir ārkārtīgi liels prieks, ka mums eh, ir iespēja šo tekstu pārnāt ar jums. Paldies! Paldies par šo ārkārtīgi interesanto eh, noslēgumu un atbildu uz jautājumiem. Un es domāju, ka jūs esat tiešām pelnījis eh, aplausus, jo jūs eh, tik tiešām ļoti daļrunīgi runājāt par šiem trim elementiem, kas ir ziņojumā. Un tiešām ir labi izgaismot šī ideja, ka Eiropai ir jāvirs prom no šīs atkarības no NATO un militāriem instrumentiem, lai Eiropa varētu pati strādāt pie saviem strateģiskiem mērķiem. Un šī doma, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst par tādu kā supranacionālu neatkarīgu struktūru, kas ir tikai vairāk kā 27 elementu summa, tīpaši attiecībās ar amerikāņiem. Uh, Un, uh, protams, ka mums ir jāveicina multilaterāla uh, sadarbība tātad starp rietumiem un pārējo pasauli. Vēlreiz liels paldies! Un tagad mēs pārējām pie mūsu darba kārtības un ķersimies pie balsošanas. Tātad balsosim par uh, padomus un komisijas lēmumu projektu par makrofinansiālo palīdzību Ukrainai. Uh, Gribu lūgt jūs sagatavot balsošanas kartes un ievietojiet tās balsošanas iekārtās. Tātad ievietojiet kartes, jo mēs tūlīt balsosim. Vai kāds ir aizmirsis savu karti, tad dosim vēl jums pāris minūtes laika aizskriet un, un šo karti sagādāt. Un il considerando uno Labi, šķiet, ka mēs varam sākt uh, balsot. Tātad apsvērums numur viens, pirmais grozījums, ko iesniedzis referents, kas par. Paldies, pret. Atturas. Pieņemts. Mindamento 9. Devītais grozījums. Kas par? Paldies, pret. Noraidīts. Tālāk. Otrais grozījums. Kurš par? pret. Pieņemts. Balsojam par. Vai jūs gribat pārbaudīt? Labi, elektroniski pārbaudam. Tā tad elektroniski balsojam par otro grozījumu un sākam balsot. Mindamento 2. Tā tad otrais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Tā tad pagaidīsim maz brītiņu, lai visiem laiks nobalsot. Šķiet, American Express kartes netiek pieņemtas šajās balsošanas iekārtās, pat ja jūs to varat ievietot uh, iekārtā. Tā, tad beidzam balsot. 60 deputāti balsojuši, 38 par, 16 pret, 6 atturās, tā tad pieņemts. Uh, trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums par,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 pieņemts. Un tagad balsojam par uh, atzinuma projektu kopumā. Elektroniskais balsojums sākam balsot. 61 balss kopā nodota, 57 deputāti balsojuši par, neviens nav balsojis pret, 4 apturējušies. Tā tad uh, uh pieņemts. Un ar to mēs arī noslēdzam balsošanas daļu. Kolēģi, torniamo ai nostri lavori. Cienījamie kolēģi, atsāksim darbu. Un nākamais jautājums darba kārtībā ir uh, diskusijas. Lūdzu, zālē klusam un uzmanību. Tā tad mēs, uh, mums būs otrās diskusijas par Stela Frankas kungu ziņojumu. Un viņš eh, šeit ir, un mēs tātad izskatīsim viņa ziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju attiecībām ar Latīņu Ameriku. 2010, e si vot... Pirmā viedokļa apmaiņa 2010. gada 4. februārī, un balsosim rīt. Un tāpēc bez tālākas vilcināšanās došu vārdu Salfrānkas kungam. Zinu, ka Viņam pēc tam ir paredzēta tikšanās, un līdz ar to viņam diezgan strauji jātiek galā ar šo punktu. Franks, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Gracias, señor presidente. Eh, simplemente quisiera decir que he estudiado. Lielas paldies, priekšsādātāji, gribēju tikai teikt, ka esmu izskatījis apmēram um, visus grozījumus, kas ir vairāk par simtu. Nu, un, protams, pavisam loģiskā kārtā centos meklēt līdzīgos grozījumus, meklēt tās kopīgās domas, varbūt, kas vēlas līdzīgā veidā grozīt šo ziņojumu. Šis ziņojums arī nav nekad ne, no zila gaisa paķerts, nē, tā pamatā ir virkne rezolūcija, ko Eiropas parlaments jau ir pieņēmis sava darba gaitā. Un tas notika pirms, pirms sametiem. gribēju teikt, ka esmu pieņēmis gandrīz visus grozījumus, ko iesniegusi sociālistu grupa. Ēnu referents Mendes de Valjē pie manis ieradās, mēs runājām par formulējumu. Un to mēģinājām izdarīt tādā veidā, lai atspoguļotu principus, kas ir šai pamatā, kas attiec uz pārējo politisko grupu grozījumiem. Es arī centošos grozījumus ņemt vērā, īpaši tos, kas man likās saprātīgi un kuros tika pieminēta tāda loģiska rakstura jautājuma un kas deva papildus spēko šī ziņojuma domai. Bija arī virkne grozījumi, kas tika iesniegta saist, kas nevarēja tikt ņemta vērā, tāpēc, ka pietrūka ziņojumā vietas. Ļoti daudz punkti, par ko kolēģi pauduši bažas, nu, piemēram, cilvēktiesības kā būtiskas rīcības uh, Eh, fragments sastāvdaļa reģionālo partneru attiecību jautājumos, sociālajie jautājumi, dzimumu līdztiesību un tam līdzīgi tik ziņojumā pieminēti, bet par tiem nevaram izvērsties, kas attiec uz maniem kā referenta grozījumiem. Eh, nu, arī šeit jūs redzēsiet, kā, kā tas atspoguļojas. Lai neaizņemtu pārāk daudz laika, gribu pievērties trim būtiskākajiem punktiem. Pirmais ir to aspektu vērā ņemšana, kas saistīta ar daudzpusīgu līgumu slēgšanu, ko Eiropas Savienībā vērts, piemēram, ar Andu kopienu, Kolumbiju un Peru. Tehniskās sarunas jau ir noslēgušās. Par šo punktu runājot ar atsevišķiem mēnu referentiem vienojies, ir tīpaši ar Mendes Delvaljē un no liberāļu grupas uh, referentu, kā arī koordinātoru no zaļās grupas vienojāmies ka, kaut gan zaļā grupa teica, ka viņiem vēl jāfinalizē noslēgums, bet atsauc, ko vēliem ieskļaut, ir lielākoties tāda pati, kā tas jau tika darīts Albertīnī ziņojumā. Nu, protams, pieņēma arī visus grozījumus, kas tika iesniegt saistībā ar augstā pārstāvi lomu un jautājumu par dzimumu līdztiesību kas jāskata detalizētākā veidā, tieši tā kāds minēts vairākos grozījumos. Tajā pašā laikā tā ir joma, kur šīs komitejas dalībnieki nav viensprāts. Eiro Latviju Amerikas fonda izveidošana, tā ir vēl viena doma, kas tika pausta. Un komisija šobrīd šo domu arī apsver un domā par to, vai šis fonds būtu valsts vai privāts fonds var atbalstīt šo domu, bet atsevišķi šīs komitejas dalībnieki vēlas šī fonda darbību arī vadīt tādā valstiskākā veidā. Un, lai izvairītos no viedokļu domstarpībām šai komitejā, esmu nācis klajā ar diviem grozījumiem, atsevišķiem kompromisu grozījumiem, uh, un tas varētu, un, un to mēs varētu panākt tā, ka mēs neminētu šo konkrēto fonda raksturu, nesauktu to vārdā, tā, lai nerastos diskusijas par šo jautājumu. Priekšādētā kungs, nu, protams, ka jūs uzklausīsiet komit komitejas deputātus, un de, es domāju, ka kolēģi sapratīs, ka referents atzinīgi vērtē komisijas priekšlikumu pārsvarā, bet ir viena politiskā grupa, kas izsaka nosodījumu par šo priekšlikumu. Līdz ar to iespējas panākt pilnīgi vienprātību ir diezgan ierobežotas. Es, protams, labprāt izdarīšu centienus, lai vienotos arī ar šo politisko grupu. Gribu jums apliecināt, ka eh, augstākā mērā vēlos to panākt līdz balsojuma brīdim, tā lai mēs varētu iz, pārbaudīt visas iespējas par vienotību, mēs varētu nonākt pēc iespējas lielākā mērā pie vienota viedokļa. Un, zināmā mērā, domāju, ka pie horizonta tāda iespēja jau ir parādījusies. Lunačakas kundze, kas ir zaļo grupas referente, teica, ka viņai vēl nav bijis gana laika, lai izvērtētu kompromisa grozījumus, tāpēc gribu teikt, ka esmu viņa rīcībā, tāpat arī citu deputātu rīcībā, kas vēlētos ko uzzināt sīkāk, tā lai pirms līdz balsojumam varētu kliedēt jūsu šaubas un bažas un darīt visu iespējamo, lai šis ziņojums, kas saistīts ar strateģiskajām attiecībām ar Latīņu Ameriku, varētu saņemt pēc iespējas plašāku atbalstu. Grazie, kolēģa Salafranka, par, šo, par šo interviju. Paldies, Salafrankas kungs. Paldies par šo uzstāšanos. Un paldies, ka īstenojāt šo sadarbību ar kolēģiem tik piemērotā veidā. Mendes Delvaljē, ka pirmais izteiksies. Paldies, priekšsādātāji! Protams, es jau esmu teicis paldies referentam, jau iepriekš mums ar viņu ir pieredze labā sadarbībā. Viņš ņēmis vērā daudz mūsu grozījums, par tiem nerunāšu, bet gribēju izmantot šo iespēju, lai atgādinātu visiem klātesošajiem kolēģiem, ka šis ziņojums ir daļa no centieniem, ko turpinam šīs komitejas ietvaros un Eiropas parlamenta ietvaros vairāk uzmanības pievērst Latīņamerikai un strateģiskajām attiecībām ar šo reģionu. Un domāju, ka tas svarīgi gan Eiropas sabiedrībai, gan Eiropas uh, dalību valstu valdībām. Es domāju, ka jāveid šie centieni jāturpina pastāvīgi, nepārtraukti, un ir ļoti svarīgi, lai mēs turpinātu darbu pie šī jautājuma, jo kopumā sabiedrība Eiropā uh, un tāpat arī dalību valstu valdības nepietiekam adekvāti saņem informāciju un līdz ar to nespēja izvērtēt konkrēto situāciju. Turklāt viņi arī nebūtu neapzinās to, cik būtiskas ir problēmas šai kontinentā ļoti daudzās jomās. Un tās ir problēmas, kas, manuprāt, ar atbilstīgu Eiropas Savienības ieguldījumu varētu tikt risināts. Tās varētu ne tik vien pagaist, bet tā, tās varētu kļūt par zināmām priekšrocībām, par iespējām. Lai ne, netērētu vairāk laika, vēl tikai pateikšu, ka ir vēl viens papildus iemesls, kāpēc Eiropai un Eiropas dalību valstu valdībām, kā arī sabiedrībai vajadzētu vairāk domāt par Latīņu Ameriku. Un tas ir tāpēc, ka mums ir daudz kopīgas kultūras, daudz kopīgas vēstures, mums ir kopīgas vērtības, un, manuprāt, nav neviens tāds reģions pasaulē, kas būtu tik cieši saistīts un kam būtu tik liels iespējas sadarboties ar Eiropas Savienību. Lielas paldies! Ευχαριστώ πολύ. Γεννάκο κόντζ. Καλό τον εισηγητή μας, ο οποίος άλλωστε... Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies referenta kungam. Viņš ir uh, patiešām eksperts šajā jomā, viņš ir ļoti dziļi racis, lai izpētītu šo problēmu, un uh, jāņem vērā, ka ziņojums ir ļoti labi sastādīts, un varbūt par to pat nevajadzētu pārāk daudz diskutēt. Ja mēs runājam par kultūras mantojumu, par kultūras attiecībām, tas man ir ārkārtīgi būtiski, tad, kad mēs pieminam Latīņu Ameriku. Un nedomāju, ka mēs šim jautājumam esam pievērsušies pietiekami uzmanīgi. Protams, jāsaprot, eh, kādā situācijā mēs atrodamies tieši tagad, un varbūt, ka referents varētu tā plašāk eh, pieminēt tieši kultūras aspektu savā ziņojumā. Varbūt eh, to varētu izdarīt ar grozījumu palīdzību. Es atceros 80. gados, kad daudzās valstīs vēl joprojām valdīja diktatūras, uh, arī Latīņamerikā, un viņi vēlējās mainīt politisko sistēmu, politiskos režīmu, vēlējās kļūt par demokrātijām, un tagad attiecības ar Latīņu Ameriku ir izkoptas daudz lielākā mērā, ļoti daudzās jomās. Un, kā eh, pareizi norādīja referenta kungs, īstenībā nav nevienas citas uh, vietas pasaulē, neviena cita reģiona, kas būtu tik ļoti tūs Eiropai, ņemot vērā arī kulturālo dimensiju. Paldies! Paldies tagad, Tana kungs, lūdzu. Okay, ah, we go. Thank you, Chairman. Sorry about paldies, paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies. Eh, atvainojos par nelielo vilcināšanos. Sākumā vēlēs uzteikt Načo Salafrankas kungu par patiešām saskaņoto ziņojumu. Es to izlasīju ar lielu interesi un tagad iepazīstos ar kompromisu grozījumiem. Te bija patiešām ļoti daudz grozījumu. Es domāju, ka Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā ir ļoti vienkārši aizmirst vai arī nobīdīt maliņā tās strateģiskās attiecības, kas ir jāizkopīja ar Latīņu Ameriku, sevišķi ņemot vērā pēdējās desmitgades, tad, kad mēs paplašinājāmies austrumu virzienā, mums bija tādas saspringts attiecības ar uh, Dienvidāziju, Ķīnu, Krieviju, bet nevajadzētu ņemot vērā visus šos jaunos izaicinājumus atrast, aizmirst Latīņu Ameriku, jo īstenībā mums ar viņiem bija ciešas attiecības vēl pirms lielās paplašanāšanās. Latēņamerika ir strateģiska pasaules daļa. Un jāņem vērā, ka tur atrodas arī Brazīlija, Meksika, bet uh, tie nav vienīgie lielie spēlētāji. Pieminēsim arī Kolumbiju, Čīli, Argentīnu. Mums ir jāņem vērā arī šīs valsts un to attīstības dinamika ir uzmanīgi jāvēro. Mums, protams, ir arī jāiedrošina labākas politiskās un tirzniecības attiecības starp kontinentiem un vajadzētu izvairīties no spiediena Eiropas parlamentā. Ir dažas grupas, kas vēlas apstādināt brīvus tirzniecības nolīgumus, piemēram, ar Kolumbiju. Tur bija tādi nepamantot aizvainojumi, kas tik vērst valdības virzienā par uh, cilvēktiesību pārkāpojumiem. ECR grupa uh, arī apgalvo, ka mums ir kopīgi kopīga kultūra ar Latviju-Amerikas kontinentu, mums ir eh, kopīgas vērtības, un mums, protams, ir spēcīgi jācīnās, lai varētu aizsargāt tur joprojām vārīgās parlamentārās demokrātijas iezīmes vairākās no Latviju-Amerikas valstīm. Uh, es esmu nobažījies par uh, čavisma izpausmēm Venecuēlā, tas it kā turpina Castro režīmu Kūbā, un jāņem vērā, ka šāds iezīmes apdraud reģionu un apdraud attiecības ar plurālistiskām uh, rietumu demokrātiskām valdībām. Jāņem vērā, ka tas vairāk atgādina tādus sovieta stila totalitāro režīmu, un mana politiskā grupa to eh, vērtē ļoti zemu un nosoda. Ir arī vairāki grozījumi, kur ir runāts par eh, imigrācijas problēmām un imigrācijas tiesībām. Uh, Tika minēts, ka šis jautājums ir jārisina daudzpusējā veidā Eiropas Savienības līmenī. Vairākas dalību valsts, it sevišķi Lielbritānija, Lielbritānija ir uh, eh, izveidojuši tādu atvērto durvju politika. Un es varu, protams, uh, saprast, to, kādi ir eh, daudz valsts pamudinājumi šādu politiku izveidot, bet mana politiskā grupa pret eh, lielāko daļu no šiem grozījumiem balsos ar pret, ar nē. Paldies! Paldies tagad Vēbers kundze, kas arī ir ēnu referenti, viņa pārstāv uh, ALDE politisko grupu. Paldies, paldies, vēlējos sākumā uzteikt referenta darbu. Viņš ir izveidojis labu, saskaņotu ziņojumu un, protams, viņš tajā ir ieguldījis daudz darba. Un, lai to labāk apjaktu, mums ir jāsaprot, ka uh, kolēģi iesniedz vairāk par 120 grozījumiem. Un, protams, kā Sālā Franks kungam nebija viegli tos visus integrēt. Mēs runājam par uh, jauno Eiropas Savienības stratēģiju attiecībām ar Latīņu Ameriku un ļoti daudzi grozījumi bija pārāk detalizēti ņemot vērā šādu stratēģiju un mums noteikti vajadzētu balsot pret šiem grozījumiem. Bet uh, līdztekus vēlējos pateikt, ka saskaņā ar liberālajām vērtībām, kas ir tuvas mūsu politiskajai grupai. Mēs atbalstām cilvēku tiesības, mēs atbalstām līdztiesību un mēs noteikti ar visām četrām atbalstām to filozofiju, kāda ir Eiropas Savienības rīcības pamatā, proti izveidot sarunas vietējā reģionālā līmenī un jāpadomā arī par to, ka ir jāiesaist šajās sarunās visas valstis. Nevar kādu valsti ignorēt, jo, protams, ir jābūt kopīgām valstīm un eh, kopīgai pieejam visas valstis ir vēlējušās iesaistīties sarunās ar ES. Protams, Eiropas Savienībai vajadzētu ciešāk eh, aplūkot Latīņu Ameriku un ir, piemēram, arī E, migrācijas jautājums, tas ir ļoti jūtīgs. Mēs esam dzirdējuši to, ka cilvēki šajā reģionā vēlas, lai Eiropas Savienībā tiktu izveidota īpaša imigrācijas politika. Un e, Tēnuka kungs jau to nedaudz pieminēja savā runā par eh, šo aizvērto durvju politiku, bet eh, nu, tas varbūt nav eh, gluži tas, ko mēs piedzīvojam. vajadzētu rūpēties par labākas izglītības iespējām Latīņa Amerikā, par uh, pienācīgiem dzīves standartiem, labklājību, darba vietām, un ja cilvēkiem tas būs nodrošināts pašmājās, tad jau viņi tā netīkos iebraukt Eiropas Savienībā. Un uzskatu, ka sadarbība gan ar sociālas grupu, gan ar referentu bija ļoti veiksmīga. Paldies jums par to. Paldies, un tagad Launačeka kungs lūdzu. Kundze. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Vēlējos eh, pieminēt eh, procedurālu punktu. Tas ir saistīts ar groziņumiem un biju par to norūpējusies. Un pēc tam runāšu par saturu. Sākumā tātad par procedūru un pēc tam par saturu. Es jau kādu brīdi esmu bijusi Eiropas parlamenta deputāte. Desmit gadus darbojos Austrijas parlamentā un vedu sarunas par dažādiem ziņojumiem, un es cerēju, ka Sela Frankas kungs sazināsies nevien ar uh, di divām, trim lielākajām grupām, tā tad uh, ALDE, sociāldemokrātiem un tautas partija, ne, un es cerēju, ka viņš arī sazināsies ar mums, tātad ar zaļo politisko grupu, bet, diemžēl, viņš to nedarīja, un man tagad ir uh, tāda rīcība jānosoda. Vakardien es viņam pavaicāju, kas tad notiek ar dažiem kompromisu grozījumiem. Un es īstenībā uh, saņēmu šos kompromisus no kāda cita kompromisa grozījumus. Es tos nesaņēmu uh, pirmām kārtām no referenta. Es pat tiešām augsti vērtētu, ja es varētu sākumā sazināties ar referentu un uh, apspriesties par grozījumiem, nevis visu to saņemt pēdējā dienā un mēģināt vēl par kaut ko vienoties. Uh, Es to vēlējos pateikt jau pašā sākumā. Man ļoti žēl, ka kas tāds notika, jo gan es, gan visa zaļo politiskā grupa uzskata, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku un Karību jūras baseinu valstīm ir ļoti nozīmīgas. Man ir patiešām visai ilga politiskā pieredze arī sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību Latīņamerikā. Un ņemot vērā šo pieredzi, es vēlētos, lai Eiropas parlaments izveidot ziņojumu, kas pārstāv vairākumu deputātu viedokli, nevis tikai divu, triju lielāko politisko grupu vispārējo pozīciju. Protams, nu, tas ir formāls vairākums, bet es labprāt vēlētos, lai e, veicot procedūru nākotnē, sarunās tikt iesaistīts visas politiskās grupas. Nu, to es vēlējos pateikt pašā sākumā. Tagad detaļas par pašu ziņojumu. Es augstvērtēju to, ka uh, Frankas kungs uh, savā ziņojumā ir iekļāvis vairākus grozījumus, ko iesniedz man politiskā grupa. Piemēram, šeit ir atsauce uz pamatiesību hartu kā arī uh, vardarbība pret sievietēm. Ir jācīnās pret šādu veidu vardarbību. Un tālāk bija minēta nesodāmība, jo nesodāmības princips joprojām ir dzīves daudzās Latīņamerikas valstīs. Tāpat tik runāts par klimatu pārmaiņām. Un Salafrankas kungs eh, piekrita to uh, galējā ziņojumā. Uh, uzsvērt spēcīgāk nekā tas bija sākotnējā teksta versijā. Ir ļoti labi, ka es varēju vienoties ar Sala Franks kungu par vairākiem kompromisiem, bet man diemžēl nebija iespējas iepazīties ar visiem kompromisu grozījumiem, ņemot vērā to, ka man nebija palicis pārāk daudz laika. Bet es ceru, ka mēs varēsim vienoties par lielāko grozījumu skaitu. Un te ir arī kāds visai specifisks aspekts, proti mēs runājam par atjaunīgiem energoavotiem, bet tajā pašā laikā kritizējam lielās hidroelektrostācijas, kas ir uh, uzceltas dažās Latvijas-Amerikas valstīs, piemēram, Brazīlijā. Ir arī tādi projekti, kuri tika palaisti jau pirms ilgāka laika, un tie nodara kaitējumu gan videi, gan arī iedzīvotājiem, kas tur tūmā dzīvo. Mums ir e, jādara pietiekam daudz, lai saprastu, vai tas viss notiks saskaņā ar normām vai nē. E, Un, ja mēs runājam par atjaunīgiem energoavotiem, varbūt mēs šeit varētu runāt arī par eh, vidē draudzīgākiem energoavotiem. Jums varētu šķist, ka tā ir tikai maza detaļa, maza nianse, bet jums jāpadomā arī par to, eh, kā citi mēģina atbalst, atbalstīt kodolenerģiju, popularizēt kodolenerģiju kā tādu vidēji draudzīgāku enerģijas avotu, bet man kā zaļajai politiķei ir jāvēršas pret to, jo varbūt, ka kodola enerģija nerada klimata pārmaiņas un uh, it kā nepiesārņo atmosfēru, bet uh, tas ir ļoti bīstams energoavots. Man ir arī jautājums uh, Frankas kungam. Mūsu sarunās viņš teica, ka viņš šajā ziņojumā noteikti uh, varētu iekļaut atsauci uz Meksiku un arī uz situāciju citās valstīs. Es vēlējos uzzināt, vai Sala Frankas kungs to ir iekļaus savā ziņojumā. Un vēl kas. 16. punktā. Sala Frankas kungs runā par asociācijas nolīgumu ar Centrālu Ameriku. Un e, termiņš ir pirms Madrides samita. Tātad sarunas ir jāslēdz pirms Madrides samita, un tas īstenībā rada grūtības daudziem Eiropas parlamentam. Tātad e, daudz dosies arī uz Hondurasu tajā laikā, un uh, jāņem vērā, ka Honduras vēlēšanas tika pasludināts par nelikumīgām, un es nevaru saprast, kā mēs vispār varam turpināt vest sarunas ar šo valsti. Un e, tajā pašā laikā cenšamies e, noslēgt asociācijas līgumu ar Centrālu Ameriku. Un vēl. Salafrankas kungs apgalvo, bija noslēgums starp tirzniecības nolīgums eh, starp Andu valstīm, Andu kopienas valstīm un Eiropas Savienību, bet mēs zinām, ka tur īstenībā bija nolīgums starp ES un Peru. Mums ir jādomā, ka būs arī jauns nolīgums, bet eh, tas tika atcelts, tātad eh, nolīgums starp Andu kopienu un ES tika atcelts. Uh, Un e, tas bija viss, ko es vēlējos teikt šajās diskusijās, un es ceru, ka būs arī turpmākas sarunas, un e, zinu, ka rītdien ir paredzēts balsojums par šo ziņojumu, bet es tomēr ceru, ka līdz rītdienai mēs varēsim izveidot tādu ziņojumu, kur būs iekļautas visu politisko grupu pozīcijas, lai varētu uzlabot ES un Latīņamerikas attiecības. Paldies Lunačeks kundzei. Nākamais Avīlijas Maiers, viņš arī ir ēna referents. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām vēlējos uh, pateikt uh, Načo Salā Frankas kungam, ka kompromisa grozījumi tika izdalīti tagad, tikai sanāksmes sākumā, līdz ar to par tiem es daudz neko nevaru pateikt. bet Sala Frankas kungs, es jums varu piekrist, ka jūs ar savu ziņojumu mēģinājāt izvairīties no tādiem lielākajiem konfliktiem. Nevien Eiropas parlamenta līmenī, bet arī no iespējamiem konfliktiem mūsu attiecībās ar uh, Latīņamerikas valstīm un Karību reģionu valstīm. Jūs esat zināmā mērā atbrīvojies no tādas Eiropas Savienības apseistības, ka visiem līgumiem ir balst, jābūt balstītiem uz tirzniecības partnerattiecībām. Bet, nu, jūs ļoti eleganti un skaisti izvairījāties no šāda konflikta. Mums, kā Eiropiešiem, vajadzētu izvairīties no uh, pārāk daudz solījumu sniegšanas, ko īstenībā pēc tam nevaram turēt. Mēs arī nevaram uh, varbūt izlūkties tādi pārgudri un uh, viņus pamācīt, kā viņiem vajadzētu sadarboties reģionālā vietējā līmenī. Es darbojos arī Eirolat delegācijā un esmu pieredzējis, ka Eiropieši ļoti labprāt mēģina citus pamācīt, pastāstīt, kā viņiem ir jāvirza lietas lietas. Un dažreiz mēs uh, saviem partneriem Latvijā-Amerikā un uh, Karību reģionā mēģinām pateikt, kā viņiem ir jārīkojas un kādas stratēģijas viņiem ir jāpieņem. Īsnībā tas nav mūsu uzdevums. Tādēļ teikšu savu Franks kungam sekojošo. Tad, ja mēs uh, izsakāmies kritiski un mūsu kritika ir pamatota, piemēram, par izdevumiem militārajā jomā, mums tas būtu jādara arī Eiropas Savienībā. Mēs nevaram uh, kritizēt augstās, augstos militāros izdevumus Latīņamerikā tajā pašā laikā, ja Eiropas Savienība izdod astoņreiz vairāk līdzekļu šajā jomā. Astoņreiz vairāk. Ja es nāktu no Latīņa Amerikas vai Karību jūras reģiona, es teiktu, Eiropas Savienība mums kritizē, un ko tad dara viņi paši? Viņiem pašiem ir ļoti aug, augsti, ļoti lieli izdevumi militārajā jomā, un tur ir arī pat masu iznīcināšanas ieroči. Nu, tad to mums varētu tā viegli pabāzt zem deguna. Es domāju, ka mums noteikti nav jālas kādam lekcija vai morāli. Manai politiskajai grupai ir skaidrs, ka, protams, ir jāsauc lietas īstajos vārdos, nevajadzētu mēģināt no kaut kā izvairīties. Piemēram, asociācijas nolīgums ar Kolumbiju. Tika izveidots politisks dialogs, bet Kolumbijā joprojām tiek šauti arotbiedrību vadītāji. Nesen tika atklāts masu kaps ar 2500 līķiem. Un valdībā sēž kādreizēji partizāni, paramilitāristi, korupcija ir vienkārši skandaloza, tas nedrīkst tā turpināties. Es zinu, ka ir vairāki e, kolēģi, vairāk deputāti, kas izmanto tāds dubultus mērauklis, tad, ja tiek runāts par cilvēku tiesībām, bet es to nedaru, man ir viena vienīga mēraukla. Tālāk, ja mēs runājam par uh, prezidenta un parlamenta vēlēšanu atzīšanu Hondurasā, bet kas tad tur bija? Tur bija militārais valsts apvērsums, puč. Un e, uh, valsts apvēru, apvērsums arī prasīja vairāku cilvēku dzīvības. Mēs nevaram vest sarunas ar šādu valdību, kas ir izveidota kā puča rezultāts. Es vēlējos pateikt, ka Latīņa Amerikā un Karību reģionā cilvēki ir norūpējušies par tirdzniecību, jo daudzi automātiski uzskata, ka tirdzniecība nozīmē arī konkrētu brīvību. Sala Frankskungs mums varbūt vajadzētu izvairīties no šīs dilēmas. Citās valstīs, piemēram, Ekvadorā bija konstitūcijas reforma, un tur ir aizliegts parakstīt brīvās tirzniecības nolīgumu, jo viņiem ir ļo, bijis ļoti slikta pieredze ar šādiem brīvās tirzniecības nolīgumiem. Mana politiskā grupa ņem vērā Salafrankas kunga uh, lielo centību. Viņš ir mēģinājis sastādīt tādu veiksmīgu ziņojumu, bet kāda ir mūsu koncepcija par reģionālo un strateģisko partnerību. Mūsu koncepcija ir atšķirīga. Tā atšķiras no Salafrankas kunga koncepcijas. Ir jābūt demilitarizētam reģionam, ir jābūt cīņai pret eh, bezdarbu, ir jāievieš efektīvāk izglītības, veselības aprūpas pasākumi. Un tā ir cita koncepcija, pilnīgi cita vīzija. Es jau, protams, varu saprast, ko Sala Franks kungs ir mēģinājis sasniegt. Viņš vēlējās izvairīties no tāda pārāk strīdīga ziņojuma sagatavošanas. Ir divpusējas sarunas starp Latīņamerikas valstīm un ES par migrāciju, migrācijas problēmām, pilsoņu repatriāciju un citi saka, ka tas ir tāds kauna nolīgums. Īstenībā tas patiešām nozīmīgi kavē labas attiecības, tas ir liels šķērslis. Nestoties uz to, ka Eiropas Savienība vienmēr atkārto mums ir nepieciešami migranti, jo demografiskā situācija Eiropā ir bēdīga, bet tad migranti tiek līdzstādīti noziedzniekiem, viņus uz astoņiem mēnešiem var turēt ieslodzījumā bez jebkāda tiesas sprieduma, viņus var ielikt kaut kādā mistiskā nometnē. Es uzskatu, ka mums eh, vajadzētu pieprasīt repatriācijas direktīvas atcelšanu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Došu vārdu arī komisijas pārstāvim. Un Angurākis kungs arī vēlējās izteikties. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlējos uh, pateikties Svā Frankas kungam un ēnu referentiem, saka Mošīs kundze. Es uh, arī ar gandarījumu izskatīju kompromisu grozījumus, jo tie noteikti palīdzēs radīt eh, ļoti labi balansētu ziņojumu. Tur ir arī strateģiskās vadlīnijas strateģiskajai partner, partnerībai ar Latīņu Ameriku. Es rūpīgi iepazinos ar kompromisu grozījumiem. Iespējams, ka rītdien balsojumā es nākšu klajā ar mutisku grozījumu par Čīli, ja tas nekur ziņojumā neparādīsies. Ā, izskatās, ka tas jau ir iekļauts ziņojumā. Nu labi, nu tad es savu darbu varēšu, savu laiku varēšu izmantot savādāk. Mums ir jārunā par uh, Eiropas investīciju bankas iesaistīšanu, mums ir uh, jāuzlabo atjaunotnes darbi Čīlē nolīgums ar Kolumbiju un Peru, arī par to es vēlējos bilst pāris vārdus. Mēs saņēmām ziņojumu no. Mēs saņēmām ziņojumu par uh, darba ņēmēju tiesību ievērošanu šajās valstīs un jāņem vērā, ka uh, tur patiešām ir spērti lieli soļi uz priekšu, lai varētu aizsargāt darba ņēmēju tiesības. Bieži vien Latīņamerikas valstīm tiek pārmests, eh, ka daudz kas eh, ir pārkāpts, bet jāņem vērā, ka Kolumbijā kaut kas ir noticis, un tas ir arī apstiprināts. Paldies, Angurākis kungs, lūdzu. Uh, Angulakis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu izteikties eh, pavisam īsi. Eh, ziņojums, ko izstrādājas Salafrankas kungs, tik tiešām aiziet divos tādos ļoti, jāsaka, nepatīkamos virzienos pirmām kārtām. Uh, it kā tiek privatizētas attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku, un es šos terminus izmantoju apzināti, jo es tik tiešām nesaprotu, par ko ir viss šis debats. Tātad, vai tā būs kaut kāda struktūra, kas uzraudzīs nolīgumu, vai tā saņems finansējumu no uzņēmumiem, un Tādā gadījumā būs nepieciešams sekretariāts, lai varētu šo darbu veikt, un tāpēc es saku, ka principā tas nozīmē, ka tiek privatizēta visa šī lieta. Un otram kārtām militarizācija šajās attiecībās starp uh, Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Kaut kur šajā ziņojumā ir viena rindkopa, kur ir runa par uh, mieru un drošību. Man šķiet, tas ir 11. punkts. Un tur ir runa par kopīgiem draudiem. Mēs zinām, ka Eiropas uh, uh, Savienība bieži vien saskaras ar draudiem, identificē draudus, un uh, droši vien, ka to mēs sagaidām arī no Latīņamerikas. Mums ir dažādi konkrēti piemēri, kā piemēram Kolumbija, un manuprāt, mēs principā uh, liekam viņiem iet to pašu ceļu, kā mēs, nosakot šos uh, draudus. Tālāk, kopējā pozīcija. Kā mēs varam izvērst šīs diskusijas? Un tāpat laikā nerunāt par nepieņemamu attieksmi no Eiropas Savienības puses uh, attiecībā pret Kubu. Jo Tas, ko mēs esam darījuši, tikai palielinājis Kubas prestīžu reģionā un Latīņa Amerikā, un uh, arī pozīcija par imigrāciju šajā ziņojumā, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemama. Uh, te ir runa par uh, migrācijas vai imigrācijas situācijas normalizāciju, un man šķiet, ka ziņojumā principā ir runāts par tādu kā trīspusēju uh, attiecību modeli, un, manuprāt, tas nebūtu tas īstais. Paldies! Vārds uh, Kastarīju kungam no uh, komisijas. Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Gribētu arī no komisijas puses sveikt Sala Frankas kungu, saistībā ar šo ziņojumu, pateikties viņam par veikto darbu, lai rastu kompromisus. dažādajos punktos, kas ir iestrādāti šajā ziņojumā. Tātad šis ziņojums ir vēl viens Eiropas parlamenta ļoti būtisks ieguldījums, lai stiprinātu attiecības starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku un tas ir arī ļoti pozitīvs ieguldījums, lai sasniegtu mērķi un paaugstinātu Latviju Amerikas uh, uh, popularitāti, atpazīstamību Eiropas Savienības iedzīvotāju vidū. Tā kā tas jau ir norādīts arī ziņojumā, tie ir divi reģioni, kuros ir uh, apmēram miljārds iedzīvotāju, 60 valsts kopumā un apmēram ceturdaļa apvienoto nāciju dalību valstu. Un tieši tāpēc ir izšķiroši svarīgi Eiropas Savienībai, lai tai būtu uh, strateģisks saiknes ar Latīņu Ameriku. Uh, šeit ir bijis ļoti spēcīgs uzsvars, tāpat arī kā mūsu paziņojumā, uz uh, kopīgām vērtīgām, vērtībām un kopīgu vēsturi, kas mums ir ar Latīņu Ameriku. Un tā ir vēsture, ko mēs varam izmantot daudzpusējā ietvarā dažādos nolūkos. Gribētu pavisam īsi pieskarties dažiem konkrētākiem punktiem, kā piemēram reģionālā integrācija un kas ir noticis šajā jomā pirmām kārtām. Politiskie procesi Andu kopienās. Tie nav noslēgušies, tie vēl ir atvērti. Pirms divām nedēļām notika uh, Andu kopienas un komisijas kopīgā sanāksme. Šī sanāksme notika ļoti konstruktīvā gaisotnē. Tajā līdzdarbojās uh, uh, visi tās locekļi. Arī Ekvadora ir pieteikusies uh, piedalīties šajā sarunu procesā. Tad, kad uh, tehniskās uh, sarunas ar Kolumbiju par Ubu būs pabeigtas. Tāpat gribētu piebilst, ka sanāksmes uh, ar Centrālu Amerikas valstīm, tur piedalīsies arī Honduras, un uh, tam atbalsta devušas arī reģiona valstis. Mums tāpat ir iespēja runāt par Čīla notikušo zemestrīci. Varbūt, ka mēs varētu šeit šajā ziņojumā iekļaut arī tādu kā solidaritātes uh, paudumu, un mēs to ļoti augstu novērtētu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Referenta kungs, uh, Salfrankas kungs dod jums vārdu noslēgumam, tātad tādam kopsavilkumam. Un gribu pateikties jums uh, par darbu, ko esat ieguldījuši šajā ziņojumā. Paldies! Gribu pateikties visiem par doto ieguldījumu un par vispārējo pozitīvo un konstruktīvo toni kas šeit ir pausts. Un, manuprāt, tieši par to arī ir runa. Meierkungs, manuprāt, visu apkopoja ļoti labi, veiksmīgi. Runājot par strateģisku attiecību, attiecībām un jaunu stimulu došanu tām, mums ir nepieciešams skatījums. Mums jācenšas un jānoliek pie malas tas, kas mūs šķeļ un kas mūs noliek atšķirīgās pozīcijās un tā vietā jādomā par kopīgiem jautājumiem. Ir nepieciešams skatījums, jāraugās uz plašāko ainu un jāpanāk pēc iespējas augstāks vienprātības līmenis. Mēs dzīvojam globalizētos apstākļos, jārūt kopīgas atbildes uz kopīgiem jautājumiem. Izstrādājot ziņojums uh, šeit, šeit parlamentā, un tas jau ir noticis vairāk kārt, pirms dažādajām galotņu tikšanām es parasti nesāku no a, paša pamata. Es zinu, kāda ir bijusi lietu attīstības gaita, es a, ņem vērā arī citu kolēģi veikto, piemēram, Havitkungs ir izstrādājis ziņojumu par attiecībā ar Meksiku. Arī šajā ziņojumā ir ļoti daudz iniciatīvu, tāpat arī Dekaizers kundze ir izstrādājusi ziņojumu par Uh, miera un drošības hartu Latīņa Amerikā. Arī tur ir daudz priekšlikumu, kurus es atbalstu un kuri arī atbalsta. Uh, es atvainojos atspoguļo šī parlamenta uh, noskaņojumu. Te tika paust arī kritika. Uh, ja Nakals kundze grib pateikties jums par pausto atbalstu, jūs izteicāt vairākus uh, lūgumus. Uh, jūs jautājāt, vai nebūtu iespējams mutiskas grozījums, jo tas arī ir vienīgais, kas šobrīd atliek. Uh, Tātad grozījums par kultūras dimensijas stiprināšanu šajās attiecībās. Doma, manuprāt, ir ļoti laba un es žēl, ka jūs šo grozījumu neiesniedzāt um, atbilstošā laika termiņā, bet es centīšos uh, kaut kā šo jautājumu pozitīvi atrisināt. Lunačeka kungs. Uh, bija diezgan uh, uh, negatīvi noskaņots, teica, ka es kritizēju zaļos, bet uh, es domāju, ka mūsu darba pieredze šeit parlamentā parāda, ka Mējerkungs tik tiešām ir centies nodrošināt visaugstāko uh, vienprātības līmeni. Uh, manuprāt, centieni izslēgt uh, minoritāšu grupu ir slikta politika. Un arī tad, kad jūs esat referents, kad jums ir jāizstrādā ziņojums, jūs mēģināt to izstrādāt pēc iespējas tādu nu, spēcīgāk, dinamiskāk, jūs cenšaties uh, uh rast pareizās atbildes, un ja jūs iekļaujat visus grozījumus, tad tādā gadījumā atkal būtu tāds kā salāpīts uh, upatu deķīts, kurā atspūgļoties pilnīgi visi viedokļi. Tāpēc mums ir jārūpējas par to, lai tomēr mūsu darbā būtu zināma profesionālisma un kvalitātes a, eh, pakāpe. Mēs nevaram būt vienkārši tāds apsmieklu objekts a, eh, sabiedrībā, jo es kā referents varētu teikt, jā, ir ļoti labi, teiksim, vēl iekļausim to un iekļausim to, bet a, eh, es tomēr tā nedaru, es paglabāju šo galveno domu. Lunačeks kundze jau teica, ka kompromiss grozījumi tika panākti vēlu. Jā, mēs tiešām vēl līdz 2011. strādājām un arī citās politiskās grupās esmu darbojies kā ānu referents. Un, uh, kuras griezās pie manis, un eh, jāsaka, es eh, savā laikā esmu bijis atvērts visiem un gatavs diskutēt. Es katrā ziņā centos saglā, saglābt to, kas vēl bija saglābjams no jūsu grupas grozījumiem, un es domāju, ka jums arī tas ir jāatzīst. 64. punkts par mazāk piesārņojošiem energoavotiem. Manuprāt, tas ir ļoti saprātīgs risinājums, un uh, tur, manuprāt, uh, esmu ņēmis vērā jūsu paustās bažas un esmu pielāgojis teksta redakciju 64. grozījumā. Un kaut arī es saprotu jūs domu, ierosinot šo grozījumu, mums tomēr arī teksta redakcija ir jāsaglabā tādā pareizā veidā, un tieši tāpēc es uh, uh gribēju ierosināt mazāk piesārņojošus enerģijas uh, avotus un uh, izvairos no kodola enerģijas minēšanas ir kādās saistībā. 82. grozījums. Tur ir eh, runa par sieviešu nogalināšanu. Un paskatīsimies, kāda ir teksta redakcija. Tā tad nolasīšu. Tātad cīņa pret uh, sieviešu nogalināšanu un uh, cīņa pret, uh, par sieviešu tiesībām un uh, vēršanās pret sieviešu diskriminēšanu, tas ir pamatakmens uh, šajās saiknēs, un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un uh, ir svarīgi atsaukties uz to, ko parlaments norādījis šajā sakarībā. Bet pārmērīga teksta redakcijas grozīšana, man liekas, uh, nevajadzīga. Un es domāju, ka mēs varētu rakstīt uh, strateģiskās sadarbības ietvaros, kā jau jūs esat arī uh, ierosinājusi. Uh, Mēs uh, atbalstam adekvātu finanšu infrastruktūras atbalstu, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Mums jāizvairās uh, no tā, ko Meierkungs jau norādīja, gan šeit arī citur. Tā tad nedrīkstam tādā tēvišķā tonī izteikties. Ja mēs runājam par militāriem izdevumiem, tad jā, mums pašiem ir jābūt uzmanīgiem. Mums jānodrošinās, lai mums pašiem savā mājā būtu kārtība, un mūsu militārie izdevumi ir daudz augstāk nekā Latīņamerikai. Amerikai bet uh, Mejerkungs gribētu teikt uh, sekojošo, ka e, iesniegtie grozījumi varbūt šo situāciju var nedaudz tā atveisināt, un varbūt mums vajadzētu tomēr atkāpties vienu soli atpakaļ un būt tādiem pragmatiskiem, un uh, nevajadzētu nekādā gadījumā ķerties pie šī tēvišķā toņa. Uh, Luņšeks kundze runāja par sarunu vešanu par um, pašreizējiem nolīgumiem. Es esmu izvēlējies teksta redakciju, kas ir izmantota Albertīni ziņojumā, kas tika apstiprināts plenārsēdē pagājušā nedēļā. Man tas šķiet pieņemams uh, teksts. Tur ir rakstīts, ka tehniski ir panākta vienošanās, kaut gan politiski joprojām jautājums uh, nav atrisināts. Tātad tehniskā puse ir pabeigta. Parlaments to ir apstiprinājis, bija vienprātība šajā sakarībā. tāpat jau kā pagājušā plenārsēdē ierosinātā projekta gadījumā. Tā tad, es domāju, nevajag atkāpties no šīs teksta, teksta redakcijas. Vēl gribu teikt Meijer kungam par uh, vienošanās ar Kolumbiju. Mums nav vienāda viedokļa, mēs negribam paust uh, tādu viennozīmīgu negatīvu attieksmi. Uh, Uh, Kolumbijai ir politisks dialogs par uh, sadarbību, par vispārējo preferenču sistēmu. Un, manuprāt, mēs uh, zināmā mērā sodītu Kolumbiju, ja mēs atkal to visu atsauktu, jo ir notikuši, kā jūs sakat, šie milzīgie noziegumi. Tāpat arī atsauce uz nolīgumu kompromisa grozījumā, manuprāt, ir pareiza. Mēs visi gribam, lai mums būtu asociatīvie nolīgumi starp andu kopienām un Eiropas Savienību, bet, kā Meierkungs norādīja, diemžēl dažas andu valsts nepieņem konstitūciju vai arī to viedokļi par konstitūciju ir pavisam uh, atšķirīgi. Kaut gan šāda līguma noslēgšana būtu loģiska virzības priekšu, man nav iebildumu iekļaut atsauci, kur mēs teiktu, ka. Uh, Mēs gribētu, jā, lai būtu kaut kāda veida nolīgums. Angrakī kungs izteicās par demilitarizāciju. Es skatos tos 11. punktu šajā ziņojumā, un tur ir aicinājums izstrādāt mieru un drošības hartu, balstoties uz apvienoto nāciju hartu. Un uh, starptautiskajām tiesību aktiem un lai notiek cīņa pret kopējiem draudiem. Es nesaprotu, kur šeit ir atcelt uz militarizāciju. Šo ziņojumu sākotnēji izstrādāja Dekaizers kundze, un es nedomāju, ka mēs varētu apvainot viņu, ka viņa ir centusies kaut kādā veidā militarizēt attiecības. Un runājot par imigrāciju, es saprotu, ka jautājums ir delikāts. ir daudz dažādu, kā es teicu, delikātu, jūtīgu punktu. Un uh, zaļajā grāmatā par reģenerāciju Eiropā komisija ir norādījusi, ka šis ir vienīgais kontinents, kur samazināsies iedzīvotāju skaits turpmāko 30 gadu laikā. 10% uh, iedzīvotāji būs uh, vecumā virs uh, 50 gadiem. Man liekas, ka būs jācenšas šeit kaut kā konkrēti rīkoties, ir jāpārvar šī situācija. Protams, ka situācija ir pretrunīga, bet tas bija šis parlaments, kurš uh, sāka dialogu. Tas notika šeit, mūsu komitejā. Mēs runājām par uh, šo tiesību aktu aizsākumiem. Mums bija tikšanās ar Barokungu, uh, kurš tajā laikā bija atbildīgs par šiem jautājumiem, un Ferrero kundze arī. Toreiz viņi skaidroja, situācija, kāpēc ir šāda tiesība akti ierosināta Eiropā. Lielākā daļa politisko grupu ir tik tiešām devuši savu ieguldījumu, lai risinātu jautājumus saistībā ar šo ziņojumu, lai to papildinātu un nevis to noplicinātu, un lai izmantotu jau spēcīgos un pozitīvos punktus, nevis otrādi. Un Lunačeks kundzei grib no, norādīt, ka es esmu pieejams uh, līdz pulksten deviņiem no rīta, lai mēs varētu atrisināt, ko, kas nu vien ir iespējams. Bet, protams, ka tam ir jābūt visam konsekventam un atbilstošam šī ziņojuma garam. Un ir jāsaprot, ka saruna vešana ir kaut kas tāds, kas jāprot mums visiem, ne tikai referentam, un mums visiem, ne tikai referentam, ir jāaiziet uz kompromisiem. Paldies! Grācija, kolēģis Salafranka, Riko. Lielas paldies, Salafrankas kungam, saka priekšādātājs. Nu, un tagad lūdzu atminieties ka balsošana būs rīt no rīta deviņos, tāpēc pārliecināties, ka rīt jums līdzi ir balsošanas kartes. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir institucionālai aspekts saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību un pamata brīvību aizsardzības konvencijai. Un došu vārdu uzreiz referentam Prēdes kungam. Nu, viņš tad mūs var iepazīstināt ar atzinumu projektu un izteikt komentārus par grozījumiem, kas ir iesniegt šajā saistībā. Paldies, priekšsēdētāji! Daži vārdi ievada ziņā. Jūs zinat, pants 62 līgumā, kur ir runa par Eiropas Savienības iestāšanos dažādās konvencijās. attiecīgā pantā ir teikts, ka Eiropas Savienība tā tad piekrīt un nodrošina atbilstību minētajai konvencijai par pamat brīvību aizsardzību. Un tas tika stiprināts īpaši Spānijas prezidentūras laikā un arī minēts Lisabonas līgumā. Tātad pagājušā gada janvārī tika ratificēts arī protokols un Tā tad notika pievienošanās šī uh, konvencijai. Uh, būtu vēlams, lai ātra uh, šīs konvencijas uh, parakstīšana notiktu, jo tādā veidā noteikti tiks uzlabota uh, cilvēktiesība aizsardzība uh, Eiropā un tas uzlabos situāciju, situāciju starptautiskā mērogā. Tātad par šo. Parce que euh, dans le traité, nous avons. Uh... Tā tad, uh, runājot par šo pievienošanos uh, konvencijai, ir 18, uh, 218. pants, kur ir procedūras šai pievienošanai, tāpat ir 8. protokols un 2. otrā deklarācija, kas ir pievienojama un kur arī ir nosprausts pamata lietas, kas ir jāsaglabā, tātad aizsargāt Eiropas Savienības pamata rakstur lielums, Uh, saglabā dalību valstu konkrēto situāciju un attieksmi attiecībā uz šo konvenciju, un tāpat arī uh, kopienas tiesu um, monopolu uh, darbības principu. Institucionālie jautājumi ir sarežģīti, un šie jautājumi tika arī risināti uh, Rodegija kunga ziņojumā, kas tika izstrādāts AFKO komisijā, komitejā, un Daži jautājumi vēl joprojām tiek izskatīti. 22. februārī notika cilvēktiesību komitejā uh, diskusijas, un ir trīs būtiskākie lielākie jautājumi, uh, kurus es apskatīju savā atzinumā. Pirmais - tātad pievienošanās šai uh, cilvēktiesību aizsardzības konvencijai. Ir nepieciešams pievienoties konvencijai, tāpat arī ņemot vērā papildus protokolus, bet mēs zinām, ka ne visas dalība valsts ir atticējušas šos protokolus. Tātad tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums. Eiropas Savienības pārstāvība Eiropas padomu struktūrās. Tā tad ir jānozīmē uh, tiesneses uh, cilvēktiesību tiesā, un no otras puses ir jālīdzdarbojas arī orgānos, kas nodrošina šīs konvencijas ierobežošanu parlamentārajā asamblējā. Uh, Eh, Strasbūras tiesā un arī ir ministru konferences, kas uzrauga visu šo darbu. Vēl trešais lielais jautājums ir parlamenta loma, eh, kurai ir pirms jau pievienošanās jānodrošina šis process un arī pēc tam nozīmē šo tiesnesi tad, kad šie tiesneši tiek uh, ievēlēti vai uh, nozīmēti. Tad es vēl gribētu teikt dažus vārdus par grozījumiem. Pirmām kārtām gribu izmantot šo iespēju, gribu pateikties kolēģiem, kas ir iesnieguši grozījumus, gribu pateikties par viņu devumu debatēs. Tāpat arī gribu pateikties tiem, kas ir pieņēmuši kompromisus, tad, kad nebija daudz laika palicis, un uh, vairāk no jums arī piedalījāties uh, Ženēvā sarunās. Runājot par pievienošanos, eh, tur es esmu izstrādājis kompromisu grozījumus, tie, manuprāt, ir pieņemami konkrētāk. Tātad pievienošanās konvencijai, kā jau tas ir rakstīts kompromisa projektā, attiecīgi vajadzētu pieņemt arī atbilstošu cilvēku tiesību pasākums, ko nodrošina Strasbūras tiesa. Eiropas Savienībai vajadzētu stiprināt savu sadarbību ar uh, Eiropas padomu dažādās struktūrās, kas īpaši specializējas uh, uh, konkrētos jautājumos, tātad, piemēram, pret spīdzināšanu, pret rasismu, tāpat arī cīņā pret uh, netoleranci. Eiropas parlamentam vajadzētu būt iesaistītam visā šajā procesā jau no sākuma, kad ir uh, nosprausts uh, šis mandāts līdz pat pašām beigām. Un tālāk nākošais kompromiss ir principu izklāsts, kur mēs sakam, ka šīs konvencijas tiesiskā sistēma ir jāsaglabā, jo tā ir bijusi ļoti laba. Šīs sistēmas pārskats arī ir paredzēts un kā rakstīts pirmajā kompromisā. Tātad ir paredzams pavisam nedaudzas izmaiņas ņemot vērā tiesas darba apjomu. Tālāk par uh, profilu un uzticamību. Uh, vienā kompromisā runa par uh, pamatiesību hartu, par pozitīvāku tekstu redakciju, kas tika ierosināta. Ir nepieciešams, lai pamatiesību harta tiktu pilnībā piemērota visās dalību valstīs vienādā veidā. Un vēlreiz gribu pateikties tiem, kas ir iesnieguši grozījumus un kas ir piedalījušies diskusijās par kompromisiem. Paldies, Predis kungam! Man ir pieteikušies pirkne eh, deputātu uzstāties. Vispirms konstitucionālu lietu referentam vārds jau Regija Tondokungs. Paldies! Nu, protams, ka es jums izklāstīšu savu viedokli par grozījumiem. ja man to ļausiet, jo šeit afet komitejā man jau nav, tā nav mana vaļa noteikt vispārējo toni un atzinumu ideju. Bet tāpat laikā tam visam jānotiek ir saskaņa ar AFCO komitejas lēmumiem, un es domāju, ka jums jābūt informētiem par to, kāds ir AFCO komitejas viedoklis par šo dokumentu kā tādu, kā kopumu. Jo šis dokuments, protams, laika gaitā tālāk nonāks plenārs sēdē gribētu paust visu cieņu šai komitejai un tāpēc līdz ar to pastāstīt tomēr arī par to, ko mēs domājam par šo jautājumu, par šo priekšlikumu un par ko diskusijas izraisīsies mūsu konstitucionālo lietu komitejā. Darīšu to pavisam īsi. Protams, respektējot šīs komitejas darbu. Ļoti daudzās jomās mums jāatceras ka grozījumu mērķis ir uzlabot ziņojumu, šo afet ziņojumu, kas zināmā mērā šādus viedokļus jau atspoguļo. Nu, pirmais grozījums ir ļoti labs piemērs šāda veida rīcībai. Pirmais grozījums nepi, ne, nepievieno neko būtisku papildus, eh, no malas kaut ko tādu citu. Nē, tas drīzāk vienkārši uzlabo formulējumu Nu, man liekas, ka tas uzlabo šo formulējumu, e, salīdzinot ar sākotnējo versiju. Bet, nu, nevaru to teikt, tā, piemēram, attiecībā uz otro grozījumu, diemžēl. Šo grozījumu iesniegu sēnu referente. Un otrā e, Marija te Janakau, un man šķiet, ka šis grozījums, nu, īsti nav piemērots kopēja ziņojuma jomai. Nevaru šeit izteikt vērtējumu par predskunga grozījumiem. trešais grozījums, ko iesniegusi Hautals kundze un Lohbīlers kundze. Paredz mandātu, kas, manuprāt, nebūtu visai prātīgi darīts. Te teikts, lūk, ka pievienošanās konvencijai jāveic, jāveic tādā veidā, kas nekādā veidā nevaina konvenciju. Nu, protams, ka Mēs negrozīsim konvenciju un tam līdzīgi, tāpēc, ka mēs tai tikai pievienojamies, bet tajā pašā laikā ir virkne aspektu, kas veido daļu no ko, konvencijas kopuma, un uh, tas mainīsies, piemēram, kaut vai visa šī joma par ekonomiskiem ieguldījumiem un finanšu ieguldījumiem konvencijas darbības īstenošanai. Tas tie varbūt ir tādi detalizēti jautājumi, bet te būs pārmaiņas, un tāpēc domāju, ka šāda veida grozījums nav pieņemts, uh, izsakot šādu veidu mandātu. Tālāk seko nākamais grozījums kas, eh, manuprāt, arī nav atbilstīgs, jo tur tiek runāts par pievienošanos konvencijai un tiek teikts, ka šis pievienošanās process varētu izveidot precedentu citi pievienošanās eh, procesiem citiem instrumentiem. Nu, es domāju, ka tā to nevarētu tomēr pasniegt, jo to neparedz akī komunitēri. Mēs nevaram uzreiz veidot saikni starp šo pievienošanos konvencijai un jebkāda veida citiem instrumentiem. Tā tas nevar notikt. Es domāju, labāk tas pausts AFKO ziņojumā 13. punktā. Tur daudz labāk atspoguļot šī doma. Tur tiek teikts, kas mums būtu jādara, piemēram, ar sociālo hartu, ņemot vērā, ka tiek notiek pievienošanās šai konvencijai. Turklāt pievienošanās procesam jātiec uz visiem protokoliem, tad šeit teiks, nē, šeit mums jābūt piesardzīgiem. Eiropas, konstitūt, Eiropas dalībvalstu konstitūcijas neparedz šādu automātisku pievienošanos protokoliem. Mēs nedrīkstam mainīt status quo katrai, katrai dalību valstī. Mums ir, varu pateikt, ka mums ir 27 dalību valsts Eiropas Savienībā, kas eh, pievienosies uh, šai konvencijai, bet ne visas dalībvalstis ir ratificējušas visus protokols, kas ir pēc attīstīti, izstrādāti pēc konvencijas spēkā stāšanās. Un Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai nedrīkst mainīt katras konkrētās dalībvalsts status quo. Līdz ar to mums ir jā, jāmeklē veids, lai komisija varētu īstenot sarunas ar konvencijas pārstāvjiem, par pievienošos konvenciju, par to, kuri protokoli tad var tikt šādā veidā uzreiz ņemti līdzi. Bet, nu, jāsaka, te būs zināms šķēršļi, jo šādu status quo dalībvalstīm mainīt nedrīkstam. Tas nav mūsu varā. Tas nav mūsu jurisdikcijā. Mums ir jāatceras, ka mums ir jāievēro dalībvalstu tiesības un kompetences šai ziņā. Piektais grozījums tālāk. Marija Kristīna Vergieta. Domāju, ka šeit ir arī iespējams zināms risinājums 22. punktā, un Bredskungs arī šķiet līdzīgā veidā centies eh, kaut ko par to runāt. Vergietas kundze šeit saka šādi. Tad, kad Eiropas Savienība pievienosies konvencijai, tai jāpievienojas arī virknei citu struktūru, kas izriet no konvencijas. Bet, nu, te mums atkal jābūt piesardzīgiem. Konvencijai ir trīs galvenās struktūras. Ir ministru komiteja, kas īsteno nolēmumu Strasbūras tiesa un parlamentāra asamblē. Tas ir trīs struktūras. Un tad ir arī komiteja cīņai pret spīdzināšanu, komiteja cīņai pret um, um cita veida, cita veida jautājumiem. Tad ir migrācijas komiteja un tam līdzīgi. Uh, Bet mēs nevaram šeit izdarīt tādu secinājumu, ka, lūk, katra dalībvalsts pieder ikvienai no šīm struktūrām. Un tāpēc nedrīkstam to šeit tādā veidā arī pateikt. Tas būtu, domāju, ka būtu nepareizi un afet taisnība, kad viņi iebilst par to, ka būtu nepareizi šai afko galvenajā ziņojumā tekstā iekļaut iespēju īstenot sarunas kas, eh, es domāju, ļautu pamazām Eiropas Savienībai pievienoties visiem šiem trim struktūrām un varbūt arī citām struktūrām. Tātad iespēju mēs varam šeit eh, formulēt to kā iespēju, bet nedrīkstam kaut kādu striktu procesu paredzēt un teikt, ka lūk, mēs automātiski iestājāmies visās trijās struktūrās. Nē, jo mēs nebūsim pilnvērtīgi viss šis eh, Eiropas, Eiropas padomas dalībnieki. Tālāk sastais, jau, sastais grozījums. Te tiek pausta nožēla par iebildēm, ko izteik uz Lielbritāliju, Poliju, Čehija attiecībā uz pamatiesību hārtu. Mēs taču šeit runājam par kaut ko pilnīgi citu. Mēs šeit runājam par pievienošanos cilvēktiesību konvencijai, un tāpēc, domāju, būtu nekorekti un pat nepareizi tajā iekļaut tekstu, ka pastāv trīs valstis, kas nevēlas pievienoties pamatiesību hārtē. Un mēs nevaram te apgalvot, ka, lūk, tas samazina cilvēktiesību aizsardzību standartus Eiropas Savienībā. Tā nav taisnība. Šīs trīs valsts, nu, tas, ka tās nav parakstījušas konkrēto nolīgumu, tas nenozīmē, ka nevaram paļauties uz konvencijas darbības spēku. Jo šīs valstis gal galā ir dalībnieces, ir parakstītājs puses šai konvencijai, un tāpēc nav nekāda jēga šīs valstis šeit saukt vārdā kā kādus izņēmumus no konvencijas. Tas nebūtu korekti kad Eiropas Savienība darbojas kā vienots kopums, tās tiesību aktus vada konvencija. Un šī harta, neskatoties uz to, ka trīs dalība valstis to nav atsevišķi kā tādas parakstījuši, tad mēs runājam šeit par Eiropas Savienību kā vienotu kopumu, par Eiropas Savienības iestādēm. Un tās darbojas saskaņā ar konvencijas tiesību normām ja Eiropas Savienība kā kopums to parakstīs. Es domāju, to ir ļoti svarīgi precizēt, jo šķiet te pastāv zināms, eh, zinām nesaprašanās par šo faktu, par šo niansi. Atbalstu tālāk tokešas grozījumu, to pilnīgi noteikti atbalstu. Un domāju, ka šos, eh, šos punktus varam iekļaut pilnīgi noteikti. jo tur tiek atspoguļot politiski principi, kas attiec uz pievienošanos konvencijai, tīpaši tad, kad runājam par šīm trešām valstīm. Jo Eiropas Savienība tiešām ilgu laiku uh, runāšiem cim priekšādātā, vai jums liekas, ka es uzstājos pārāk ilgi, jā, es varu mēģināt arī saīsināt savu runu. Un tā tad septītais un astotais grozījums, svarīgi grozījumi, jā. Ja? jo tur tiek vēlreiz uzsvērts, cik ļoti svarīgi uzlabo, uzlabot Eiropas Savienības uzticamību to valstu acīs, kas nav daļa no Eiropas Savienības, bet kas tāpat laikā līdzdarbojas eh, un kas ir konvencijas parakstītājs puses. Es domāju, ka nebūtu labi savukārt iekļaut devīto grozījumu, to nevar atbalstīt jau minēto iemeslu dēļ, jo ne visas dalībvalstis ir parakstījušas visus protokols. Uh, pievienojušos konvencijas protokoliem desmitais grozījums. Domāju, ka nebūtu korekti teikt, ka tai brīdī, kad Eiropas Savienība pievienosies konvencijai, līdz ar to to saistīs lūk tiesība akti. Nē, to jau šobrīd sasaista tiesība akti, jo mēs esam parakstījuši Nīcas līgumu ietvaros zināmas hartas, un uh, ar Lisabonas līgumu mēs Līdz ar to to uzskatām par saistošu aspektu sastajā, sastā punkta pirmajā apakstum, apakšpunktā. Bet tas nenozīmē, ka mm, šī harta nevadīta Eiropas Savienības tiesību aktus. Nē, mums ir jāskatās arī uz Eiropas kopienu tiesas precedentiem. Tas nav tikai tiesību harta, kas ir vienīgais vadī, vadošais princips. Tas ir mums tāds kā vadošais princips, kur ievērojam savā darbībā. Uh, jo to pieņemam pirms desmit gadiem, desmit gadiem ar Nicas līgumu. Tālāk. Domāju, ka var rast risinājumu saistībā ar 11. grozījumu un arī ar jūsu 23. grozījumu, kur grozījuma temats ir tiesību akti ārlietu jomā. Jā, jā, tūlīt beigšu savu uzstāšanos. 12, jā, 13, jā, tos sasaistīsim ar 21. Domāju, ka Prēdis kungs par to jau nodarbojas, un tātad kopumā, jā, man saka, ka es uzstājos pārāk ilgi, tātad kopsavilkumā, um, jā, man tiešām es jau biju par to nobežījies, nu, dien. Bet, nu, noslēgumā var te teikt, ka mums nepatīk ne 14, ne 15, grozījums nepatīk 16 nevar tagad nav laika man jūs paskaidrot, kāpēc 17. nē, 18. varbūt daļai jā, pirmā daļa jā, otrā daļa nē. Piekrītam 18., 19., 20. un 21. grozījumam, ko iesniegusi Janako, Prēdas kungs un citi. Te būs jāras, jārod risinājums sasībā ar 22. grozījumu. jo te vajadzētu runāt arī par eh, subordinātajām struktūrām Eiropas padomē. Un iespēja varbūt būtu nonākt pie kaut kāda kopēja risinājuma un formulējuma. Nu, tā tad es atvainojos, bet man tiešām nācās ļoti strauji iet cauri visiem grozījumiem, bet, nu, tas, manuprāt, bija ļoti svarīgi. Paldies, saka priekšādātājs. Es atvainojos, ka neļāvu jums izteikties tik ilgi, cik to vēlējāties, bet mums jāievēro zināms laika grafiks šīs sanāksmes laikā. Tā tad tālāk būs Kinga Gāla izteiksies priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi. Esmu referente atzinumu sagatavošanā Lība komitejā. Mēs darbojamies pastiprinātā sadarbībā ar AFCO komiteju pie šī jautājuma un gribēju tikai teikt, ka tiešām augstu vērtēju Predes kunga darbu, jo jāsaka, nav viegls uzdevums, un to spriež pēc savas pieredzes, Nav viegls uzdevums izvairīties eh, no tiem jautājumiem, kas ir pretrunīgi un kas ir dažādās kompetencēs starp dažādām komitejām. Un šie jautājumi pilnīgi noteikti uzpeld visu komiteju darbā. Nevar to tik strikti sadalīt, nodalīt, novērkt šādu striktu līniju starp vieniem vai otriem jautājumiem. Un domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka Prēdes kungs un ar, pats ar saviem grozījumiem un citiem cenšas šādu līdzsvaru panākt, jo domāju, ka viens no galvenā svarīgākajiem punktiem, un tās ir saistības no mūsu puses, ir veidot tādu vispārēju cilvēktiesību telpu un, kas, un nodrošināt šīs saiknes starp dažādiem cilvēku, cilvēktiesību aizsargājušiem tiesību aktiem starptautiskā jomā. Uh, Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi uh, tu, uzklausīt to, ko afet saka šeit. Un domāju, tieši tāpēc arī šai grozījumi ir iesniegt, daudz no tiem ir ļoti labi. Un, protams, tāpat ir svarīgi arī pievērst, iesaist, pievienoties šai konvencijai no lība viedokļa, jo tas, protams, stiprinās pamatiesības, bet, nu, jāsaka, šos izteikumus atstāšu lība komitejas sanāksmē, kas būs rīt. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Hautels kundzei došu vārdu. Viņa vada sēdē apakškomiteju priekšsēdētāju. Jā, es arī gribu pateikties Prets kungam par lielisku paveikto darbu. Nu, lūk, mēs jau apakškomitejā par to runājam, un tagad komitejas ietvaros mums ir iespēja par to izteikties, par šo atzinumu. Gribēju aizstāvēt to, ka ārlietu komiteja var gan pieminēt uh, politiskas perspektīvas jautājumus, kas saistīti ar pievienošanos konvencijai. Protams, ka AFCO viedoklis ir ļoti juridiski pamatots, un referentam, protams, pamatot arī uz to norādīja visus, uz visiem šiem juridiskiem aspektiem, bet tāpat laikā referents varbūt pārāk strikti šeit skatās uz šiem jautājumiem, jo jāsaka, mēs pat nesaprotam visas tās sekas, ko pievienošanās konvencijai izraisīs. Mums domāju, tas, ko Predskungs un arī uh, es pati kopā ar Lohbīlērs kundzi esam cenšies panākt, ir tas, ka vēlamies pieminēt papildus punktus, kas ļautu mazliet šo perspektīvu izvērst attiecībā uz to, kādu būs, kāds būs saks, kāda ietekme uz ārpolitiku būs pievienoš, šim pievienošanās procesam konvencijai. Man nedaudz žēl, ka referents nav atbalstījis mūsu grozījumus 11, numur 11 un 12 kur norādīts, ka saskaņā ar konvencijas pirmo pantu jebkura persona, kas ierodas Eiropas Savienības jurisdikcijā, varēs atsaukties uz šo konvenciju. Es gribēju vaicāt komisijai, vai tas ir fakts vai nē, bet es domāju, ka būtu svarīgi to šeit apgalvot un pateikt, pateikt, ka pievienošanās konvencijai un Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai ietekmēs uh, Eiropas Savienības pilsoņus šādā veidā un Es domāju, ka līdz ar to atvers vēl, pavers vēl viens būtisks aspekts eh, saistībā ar šiem 11. un 12. grozījumu, respektīvi, ka Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai ir ļoti būtiski arī katram individam, kas parādīsies Eiropas Savienības jurisdikcijā, bet tepat laikā būs ārpus tās tereiz, te, teritorijas, nu, piemēram, Eiropas Savienības delegācija darbs. Es nezinu, vai tas ir tāds juridisks fakts, vai tā tas ir, Ja tas tā ir, tad es nedomāju, ka, Afko, ka mūsu komitejai vajadzētu atturēties no šādu izteikumu paušanas. Nu tā tad par 11. 12. tās bija manas domas. Tālāk. Afko referentam mm, šķiet nepārāk patīk astotais grozījums, kur runāts par pilsoņu uzticēšanos mm, iestājas rezultātā. Es gribēju tikai norādīt, ka mūsu desmitajā grozījumā ir minēts apmēram tieši tas pats. Tātad vai no 8. vai 10. grozījums, e, šie abi grozījumi iet vienā virzienā, jo piestāšanās konvencijā būs ļoti svarīgi tieši e, Eiropas Savienības uzticamībai un tās e, tēlam arī ārlietu politikas ietvaros. Nu, es atvainojos, ja, ja jūs nevarat būt ar manis viens prāts, bet man uz to jāuzstāj, jo domāju, ka Eiropas Savienība ar vien vairāk sas, sastopas ar trešās, trešām valstīm dažādu cilvēktiesību dialogu ietvaros. Un, eh, protams, ka vispirms ir jāsakārto pašiem savus pagalmus un pēc tam jāiet tikai sprediķot citiem. Es domāju, ka tas parādīs tādu papildus vērtību un tādu papildus priekšrocību, ko dos šī pievienošanās konvencijai. Un es nedo, neredzu neko, kas varētu, kāpēc, kāpēc lai mēs nepieminētu šo faktu. Es nedomāju, ka šeit mēs runājam par kādu veidu dubultiem, standart, studu, dubultiem standartiem. Nē, domāju, nu, šo aspektu ir vērts pieminēt. Un visbeidzot, kā sapratu, tad AFCO referents ir pret to, ka ir pārāk strikti paziņojumi par obligātu pievienošanos sociālajai hartai un citiem protokoliem, piemēram, attiecībā uz spīdzināšanas apkarošanu un cīņai pret, protokolu cīņai pret rasismu un tam līdzīgi. Bet eh, atvainojiet, bet eh, vai tad Eiropas Savienība nevarētu to padarīt par politisku paziņojumu, pasakot, ka būtu ļoti liederīgi, ja dalību valstis pievienotos šiem papildus protokoliem? un līdz ar to atvieglot Eiropas Savienību pievienošanos šiem protokoliem. Mēs, kā cilvēktiesība apakškomitejas vadītāji, var teikt, ka konvencija pret spīdzināšanu ir viena no mūsu prioritātēm, un mēs nevaram kaut ko panākt šeit tikai pašu saviem spēkiem. Mums jāstrādā kopā ar Eiropas padomu, mums jāstrādā kopā ar ANO pie šiem jautājumiem, un tāpēc es domāju, ka šī pievienošanās papildus protokoliem būtu ļoti liederīga. Tā ļautu stiprināt eh, starptautisko taisnīgumu un situāciju, un tad mēs varētu darboties sadarbībā ar visām šiem ļoti svarīgajām starptautiskajām organizācijām. Un visbeidzot, referents kritiski izteicās par trešo grozījumu kur tiek runāts par konvencijas struktūras maiņu, respektīvi nevēlēšanos mainīt šo konvencijas struktūru, pievienojoties konvencijai. Bet domāju, ka konvencija ir kaut kāds tāds dārgums, ko mēs nedrīkstam mainīt. Ja mēs ierosināsim pārāk daudz izmaiņas, tad tādā gadījumā mēs riskējam upurēt kaut ko ļoti svarīgu šeit. Un tieši tādā garā arī šo grozījumu iesniedzām. Turklāt zinu, ka referents, eh, AFCO referents ir tika runājis arī par tādu jaunu juridisku, juridisku struktūru, kas būs saistīta ar Strasbūras tiesu un Luksemburgas tiesu. Es personīgi neticu šai domai, un tieši tāpēc mēs šeit arī pasakām, ka nevēlamies nekāda veida grozījumus šai juridiskajā, tiesiskajā sistībā, ja vismaz šos grozījumus jāpatur minimālā līmenī. Nu, lūk, tāpēc priecājos, ka šeit bija AFCO referents un paldies AFET referentam, kas iekļāva daudz no mūsu grozījumiem un ļāva mums nākt klajā ar šiem politiskā rakstura paziņojumiem. Liels paldies! Un tagad. Janāko Gunas, paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Prēdes kungas ziņojums tika sagatavots ārlietu komitejā. Viņš ir iekļāvis šeit galveno tematiku, tātad trešo valstu pilsoņu, kas ierodas Eiropas Savienības teritorijā. Bet, protams, Mēs ļoti labi zinām, kādēļ vispār referents to ir pieminējis savā ziņojumā. Cilvēku tiesību un pavadu brīvību aizsardzības konvencija. Kā arī Strasbūras uh, tiesas tiesvedība un jaunās normas, tā, uh, tā īstenībā ir plašāka jurisdikcija nekā cilvēku tiesību konvencija. Un uh, tas ir arī papildinājums Lisabons līgumam. Ja mēs uh, pavērojam Eiropas Savienības pievienošanos gan Eiropas padomē, gan šai konvencijai, ir konkrēta tiesvedība, ir bijuši spriedumi Strasbūras cilvēktiesību tiesā, un tas jau piedāvā cilvēkiem zinām aizsardzības līmeni un garantijas. Es zinu, ka tiks organizēta uzklausīšana ar aicinātiem viesiem, un tas, protams, varēs uh, palīdzēt uh, Um, izgaismot ļoti daudzus nozīmīgus jautājumus. Protams, mums ir jāiepazīsts ar protokoliem, jāsaprot, vai Eiropas Savienība tos vispār krasās parakstīt. Bet ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, nu varbūt kaut kas ir sarežģījies. Mums tagad ir tāda uh, vienotas, uh, vienota juridiskas uh, personas. Um, vienots juridisks personas status, eh, tas eh, mums ir piešķirts pateicoties Lisabonas līgumam, bet ja mēs vēlamies eh, subordināciju ar Strasbūras cilvēku tiesību tiesu, tas, protams, ietekmēs gan Eiropas Savienību, gan arī dalību valstis. Un, protams, tie ir gan politiskas, gan arī tādas ļoti nozīmīgas būtiskas dabas jautājumi. Mums ir jāiesaistās šajā darbā, ja mēs runājam par pamatiesību hartu, tas ir pietiekami bieži jāapspriež. Un, protams, tas ir nozīmīgi, ka mēs to apspriežam pa, arī ārlietu komitejā. Tas tiks uh, pārunāts arī konstitucionālā lietu komitejā. Protams, ir daudz sarežģīti jautājumi, un ja mēs sadarbojamies ar partneriem Strasbūrā, tur, protams, ir arī ministru padomu parlamentārā asamblēja. Tas rada jaunas iespējas arī dalībvalstīm. Tās varēs iesniegt atzinumus un tādā veidā virzīt uz priekšu visu procesu. Tagad runājot par mūsu galīgo pozīciju, ir eh, jāuzlabo koordinācija, un es domāju, ka mūsu referentam tas būs spēkos. Bet darīsim to pirms uzklausīšanas AFCO komitejā. Uzklausīsim juristus, ekspertus šajā jomā, lai mēs nepieļaujam būtisks kļūmus pieņemot lēmumu parlamentā. Un būsim. Un, un aplūkosim to ļoti tā plaši un vispārīgi un visaptveroši. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Vēl divi kolēģi ir pieteikušies runāt. Kšipa kungs un Veržjā kungs. Došu viņiem vārdu, bet tad, dārgie kolēģi, lūdzu, esiet lakoniski. Paldies! Vēlējos sirsnīgi pateikties Predas kungam, kurš sagatavoja atzinumu. Protams, jāņem vērā, ka Eiropas Savienība tagad ir iekļuvus, ieguvusi juridisks vienības statusu pateicoties Lisabonas līgumam. Līdz ar to mēs varam pievienoties uh, cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības konvencijā. Šī konvencija nav nekas jauns, tā jau ir pastāvējusi vairāk gadu garumā. Tādēļ jāpadomā, ka Eiropas Savienībai līdz šim nav bijis attiecīgais status, lai iestātos, lai pievienotos šai konvencijai. Mums, protams, ir jārunā par. Par eh, precedentu tiesībām eh, Strasbūras tiesā, bet eh, dalību valstīm, protams, ir jāatbalsta pievienošanās šai konvencijai. Piemēram, kas notiek manā dzimtenē Polijā. Uh, Polija bija pievienojusies šai konvencijai jau ilgi vi, pirms vispār kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Un mēs jau zinām, kas ir konvencija, kāds ir tās saturs un kāds ir tās burts. Vēlējos pievērst jūsu uzmanību trešajam punktam. Ir runāts par Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai ir norādīts, ka tas nemainīs pastāvošo situāciju un tas nemainīs arī dalību valstu status. Tas nemainos tās saistības, ko dalību valsts jau ir uzņēmušās. Piektajā grozījumā ir runāts par trim dalību valstīm, eh, kam ir atšķirīga attieksme pret šo konvenciju integralnym do traktatu Lisboņskiju. Te varētu vilkt arī zināms paralēls ar pamatiesību hārtu, un e, tas e, tā tieši nav atrunāts Lisabonas līgumā. Ja jūs vēlaties šeit izmantot šīs analoģijas, proti, ka Eiropas Savienība pievienojas uh, cilvēktiesību konvencijai, tas uh, it kā nemaina uh, legālo juridisko pozīciju. Mums ir jāpatur prātā, ka jaunie noteikumi ir eh, bijuši spēkā pēdējo trīs mēnešu laikā. Kompromiss eh, numur četri. Saka, runātājs pats sevi izlabo. Piektais kompromiss piektais punkts, sastais grozījums, tas jau man šķiet daudz veiksmīgāks. Mēs te nerunājam tikai par terminoloģijas izmantošanu. Noteikti ir jāiepazīsts ar šiem priekšlikumiem, ja jūs runājat arī par optaup izmantošanu. Protams, mēs ko tādu nevēlētos sasniegt. Mēs vēlamies uzlabot Eiropas Savienības uzticamību, un ja būs dalība valstis, kas jau ir pievienojušās šai konvencijai pirms vēl visa Eiropas Savienība to ir izdarījusi. Un visu beidzot, es domāju, ka visi, eh, kas ir darbojušies Eiropas eh, padomus parlamentārajā asamblējā, saprot, kas notiek tad, kad cilvēku tiesību tiesai ir jādara savs darbs, eh, bieži vien ir strīdi, pretrunas, nu un tā strādā normāla tiesa. Protams, Eiropas Savienībai šeit varbūt vajadzētu šo konvenciju transponēt pašai savā likumdošanā, un tā varētu labāk atrisināt radušos konfliktus. Es ceru. ka tas ne, nepaukstinās to grūtību skaitu, uh, kas jau ir radies, ņemot vērā sadarbību ar cilvēku tiesību uh, tiesu. Mums eh, šie jautājumi ir jārisina, mums ir jāatrisina radušās problēmas, lai mēs situāciju nesarežģītu vēl vairāk kā līdz šim. Jo mēs vēlamies izvairīties no grūtībām, un nu, neviens to noteikti arī nevēlas, tā ir skaitā mūsu pilsoņi. Paldies! Viržā konsultants. Es centīšos izteikties īsi priekšsēdētāja kungs. Jā, es domāju, ka Šis uh, atzinums ir ļoti būtisks, jo zināmā mērā uh, tas uh, virza uz priekšu šīs iespējas. Gribētu pateikties arī Predeskungam, jo tik tiešām mēs nonākam pie diezgan plašas vienprātības un domāju, ka kompromisa priekšlikums, ko viņš ir izveidojis, praktiski uh, atrisina AFCO paceltā problemātiku. Varbūt, ka daži mani grozījumi nav attiecīgi iestrādāti. Man ir uh, divi jautājumi, divas problēmas, kuras uh, nav saistītas ar punktiem, par kuriem es esmu iesniegus grozījumus, bet uh, par kompromisu pirmo un piekto. No vienas puses Man uh, nav viegli saprast uh, frāzi, kura rakstīts traucēt uh, konvencijas juridiskajai sistēmai. Es gribētu izmantot frāzi uh, modificēt. Manuprāt, tas liekas juridiski pareizāk, un tāpat arī es piekrītu pēdējiem runātājiem, kurš teica par piekto kompromisu, ka es arī, zināmā, šaubos par šīm iebildēm pret hartu. Un vienreiz es šeit nepiekrītu Fredas kungam, un man galīgi nemaz nepatīk šis piektais kompromiss no šī viedokļa. Tātad tas arī viss. Bene, šis tātad ir kiestunā brevis. Paldies, saka priekšstādātājs. Vēl Atondo kungs gribēja izteikties pavisam īsti. Paldies priekšsādātāji. Es gribētu vēlreiz atkārtot to, ka es paužu dziļu cieņu pret šo afet izstrādāto ziņojumu. Varbūt, ka es izteicos pārāk detalizēti, skaidrojot dažādās pozīcijas un iebildes pret grozījumiem. Protams, afet izstrādātais ziņojums Uh, būs tāds, kā par jūs to lemsiet, bet gribētu pastaigā, uh, paskaidrot Hautals kundzei, ka pietiekam skaidro būtu neizteicos, bet daudzi viņas grozījumi, manuprāt, ir uh, pieņemami. Astotais ir īpaši kopā ar septīto. Manuprāt, tie divi grozījumi, kas ir pareizi. 11. Es teicu, to man liekas, vai kombinēt ar 23. Un 12. manuprāt, arī ir pilnībā pieņemams un 22. kur ir runa par komitejām un struktūrām, kur Eiropas Savienība līdzdarbosies. Domāju, ka arī tas ir ļoti loģisks. Būtu labi, ja AFEC ierosinātu, kā Eiropas Savienība iestājas šajās struktūrās un tad mēs redzētu, vai mums vajadzētu iestāties tajās visās vai nē. Un visbeidzot, un kad es teicu, ka mums nevajadzētu mainīt konvenciju, tad es domāju par eh, šīs konvencijas, pamat, pamatiesību konvencijas pašu kodolu. Eh, protams, ka to nevajadzētu mainīt, bet daudzus procedurālos aspektus eh, vajadzētu tomēr pakļaut izmaiņām, lai tādā vienotā veidā nodrošināt Eiropas Savienības pievienošanos, jo tā nav viena valsts, bet tās ir 27 atsevišķas valsts. Tātad paskaidroju savu iepriekš teikto. Un vārds referentam noslēgumam. Šīs bija ārkārtīgi interesants debats, un man ir burtiski pāris vārdi sakām par uh, to, kas šeit tagad diskutēts par trešo grozījumu, un es uh, gribētu vērsties pie AFKO komitejas referenti, jo tas kompromiss, ko mēs esam ierosinājuši, balstoties uz uh, 3 un 6 grozījumu, tas ir iekļauts 9. punktā jūsu ziņojumā. Un eh, tieši tādā pašā veidā, kā es teicu, es traktēšu 9. punktu, un tas ir tāpēc, lai saskaņātu to ar eh, to citiem punktiem. Tālāk sastais grozījums, par kur runāja eh, Grīškungs, gribu pateikties par to, ka pieņemat, ka pieņemat piekto kompromisu, kura, manuprāt, ir vienīgā visiem pieņemamā forma. Tā bija mana ideja un vienkārši, lai panāktu tādu plašu konsensus. Un noslēgumā gribētu teikt, ka eh, Hautals kundzes teiktais, protams, ir ļoti būtiski, bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka ir jāsaglabā eh, šis princips, ka nevar paredzēt sarunu rezultātu jau noteiktu uz priekšu un. Uh, nevar arī jau nospraust uz priekšu šīs uh, tiesai piekrītošās uh, kompetences. Tā gal galā būs tiesa, kura noteiks tās uh, jomas, kas būs tās jurisdikcijā. Tātad, kā es teicu, mēs nevaram lekt uh, tik lielā mērā uz priekšu. Gribu citēt Kingu Gālu, jo nedrīkst aizmirst faktu, kā viņa norādīja visas uh, šīs pievienošanās jēga, principā ir uh, stiprināt uh, visas šīs saiknes Eiropas Savienības uh, ietvaros. Uh, es uz to gribēju norādīt. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Gribētu atgādināt, ka mēs balsosim par šo dokumentu rīt. Un uh, balsojums būs elektronisks, tāpēc lūdzu nesiet līdzi savas balsošanas kartas. Nākošais jautājums ir Jēglas uh, kundzes ziņojums. Viņa vadīja vēlēšanu novērošanas delegāciju Taģikistānā, un es tagad došu viņai vārdu, jo mums vairs nav īpaši daudz laika palicis. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi. No 26. februāra līdz 1. martam es vadīju delegāciju uz Taģikistānu. Tajā piedalījās vēl četri kolēģi. Eh, mūsu institūcija mūs eh, iecēla eh, un nosūtīja novērot apakšpalātas vēlēšanas Taģikistānā. Taģikistāna ir ļoti nabadzīga valsts un kopš starp 92. līdz 97. gadu tur bija ļoti nežēlīgs pilsoņu karš. Pilsoņu karš beidzās tad, kad tika slēgta vienošanās par varas sadalīšanu valstī. Uh, tautas partija palika pie varas un opozīcija, kurā piedalās arī mērenā islāma atzimšanas partija un cits mazāks partijas tiek atzīta. Pirms vēlēšanām mēs ieradāmies Dušan B, mēs tikāmies ar politisko partijas pārstāvjiem, ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, diplomātiskajiem pārstāvjiem un arī NVO Mēs arī iepazināmies ar varas iestāžu darbu un uh, uzzinājām, kāds ir vispārīgais politiskais stāvoklis valstī. Piektdien mēs sadalījāmies trīs grupās, lai varētu aptvert pēc iespējas lielāku vēlēšanu iecirkņu skaitu savā novērošanā. Uh, no paša sākuma, tātad no paša agra rīta, kad iecirkņi tika atvērti, līdz pat balsu saskaitīšanai mēs piedalījāmies novērojumos. Mēs devāmies gan uz dušām B centru, gan uz uh, plašāku reģionu, bet bijām arī Kurgan Tulu un uh, Eh, arī reģionos, kas atrodas pat pie Afganistānas robežas. Mūsu delegācija bija tikai viena daļa no ļoti plašās ECO nosiltītās vēlētāju novērošanas asociācijas. Viņi sadarbojās arī ar ODIR. Jau kopš pašas pirmās dienas uh, Attiecības ar Odiru bija vienkārši izcilas, un Eiropas parlamenta delegācija bija tik uztverta ļoti laipni, pret mums izturējās ar lielu uzticību. Lenārčiča kungs un Odir eh, misijas vadītāji arī sastapās ar ļoti laipnu uzņemšanu delegācija, neskatoties uz dažām atkāpēm, vērtējot vēlēšanu noris, strādāja ļoti konstruktīvi. Mēs sadarbojāmies ar Odihr un kopīgi varējām izveidot labu noslēdzošo pozīciju. Īstenībā attieksme pret uh, ECO parlamentāro asamblēju bija pilnīgi atšķirīga. No paša sākuma līdz pat pašām vēlēšanu beigām varēja just zinām spriedzi, valdīja nepatīkam noskaņa pret ECO locekļiem. Un tas, protams, mūsu darbu smagi apgrūtināja. Uh, Kas tam kalpoja par iemeslu? Iespējams tādēļ, kas starp abiem ECO orgāniem valda tādas visai sarežģītas attiecības. Es domāju, ka Odihar darīja visu iespējamo, lai šīs attiecības uzlabotu. Turklāt, bet ECO eh, parlamentārai asamblējai eh, šāda pieeja šķiet nešķiet pietiekam konstruktīva. Un tagad par pašām vēlēšanām. Mēs bijām patiešām pārsteigti, cik mierīga un konstruktīva atmosfēra, atmosfēra valdīja valstī gan vēlēšana kampaņas laikā, gan pašā vēlēšana dienā. Mēs varam to vērtēt kā tādu labu samierināšanās zīmi, tas varētu turpināt uzlabot nacionālo vienī, vienotību, bet no otras puses tas liecina, ka valstīs trūkst pietiekami labu politisko diskusiju un arī cilvēki pietiekami aktīvi nepiedalās politiskajā dzīvē. Viņi varbūt neuzskata, ka vēlēšanas ir kaut kāds ļoti būtisks notikums. Un rezultāti īstenībā joprojām apstiprināja pie varas tos pašus cilvēkus, pozīcijās tos pašus cilvēkus, kas līdz šim arī bija vadošās pozīcijās. Jāņem vērā, ka taģiki daudzas iespējas vienkārši palaida vējā. Vēlēšana novērotāju padomi, kas tika sniegti 2005. gadā, netika īstenoti. Uh, Šie padomi piedāvāja, piemēram, izveidot nacionālu vēlētāju reģistru, samazināt uh, lielo summu, kas ir jāmaksā pilnīgi visām politiskajām partijām un neatkarīgajiem kandidātiem, un tāpat tika piedāvāts ieviest konkrētas normas attiecībā uz tiem vēlētājiem, kas nebija reģistrēti vēlēšana reģistrā. Vēlēšanu dienā mēs konstatējām dažas pārkāpumus, piemēram, ka cilvēki balso kāda cita vietā, netika ievērot arī konfidencialitāte, bet tādus smagus vēlēšanu norises pārkāpumus un krāpniecību mēs nevarējām konstatēt. Mēs salīdzinājām savus datus arī ar citiem starptautiskiem novērotājiem, novērotājiem un ar viņu viedokli, un tas tiks iekļauts arī vēlākā ziņojumā. Es vēlējos teikt, ka mūsu delegācija ir sastādījusi ziņojumu par uh, vēlēšanu novērošanas misiju, un mēs to atbalstām. Uh, Pēc vēlēšanām nākamajā dienā notika preses konference, un mums bija iespēja savu spriedumu vēl vairāk noslīpēt, un mēs arī izteicāmies par konkrētiem politiskiem aspektiem. Mēs pasvītrojām to, ka tad, kad notika vēlēšanas, mēs e, nekonstatējam nekādu vardarbību un spiedienu veikšanu uz vēlētājiem. Uh, Tāpat mēs arī nemē, nevērojām nekādus nemierus starp pilsoņiem un neviens neizteica savu neapmierinātību par vēlēšanu procedūru. Mēs uzsvērām, ka Taģikistānai stabilitāte ir svarīga, tas ir galvenais princips stabilitāte ir jāsaglabā un tajā pašā laikā ir jārada vairāk demokrātisku institūciju un procedūru. Tas noteikti ir jādara. Mēs atbalstam spēcīgākas tālāk ejošas politiskās debates, kurās iesaistītos visas politiskās partijas, tā skaitā arī sievietes. Es augstu vērtēju to, ka jaunais parlaments ir apņēmies kļūt par demokrātisku fórumu, kuru varēs pieņemt godīgus un atklātus lēmumus, lai uzlabotu valstī izvirzīto reformu procesu. Uh, mēs eh, ar Eiropas parlamenta delegāciju, kas kopja attiecības ar Centrālā Azijas valstīm, esam gatavi turpināt izkopt savus attiecības ar Taģikistānu un esam arī uzņēm, arī uh, gatavi uzaicināt Taģikistānas parlamentu pārstāvis uz Eiropas parlamentu. Uh, 2010. gada 1. janvārī spēkā stājās partnerattiecību nolīgums un noteikti mūsu pusē arī tas ir jāparaksta. Noslēgumā vēlējos pateikt, ka rezultāti principā atbilda galvenajiem noteikumiem. Un, e, Demokrātiskā tautas partija uh, uzvarēja vēlēšanās, 72% balsotāji nobalsoja tieši par viņiem, un viņi saņēma 52 no 63 eh, sēdekļiem parlamentā. Tālāk Islama eh, atzimšanas partija ar 7,7% vēlēšanās ieguva 7,7% eh, un līdz ar to no tās tiks pārstāvēt divi deputāti. Tālāk sociāla demokrātiskā partija ir gatava uzsākt tiesvedības procedūru par vēlēšanu norisi un atsevišķie deputāti, kas eh, paši sev pārstāvēja, tātad individuāli deputāti neiegūna vienu vietu apakšpalātā un 13. martā būs eh, Vēl viena vēlēšana kārta, uz kuru mēs nesūtīsim vēlēšanu misiju. Es vēlējos uh, uzteikt Dučī kunga darbu, vēlējos pateikties delegācijas sekretariātam par misijas sagatavošanu, par uh, atbalstu, kas tika sniegts eh, misijas laikā. Tas bija patiešām ļoti auglīgi. Un visbeidzot, mums kā ārlietu komitejai vajadzētu ņemt vērā to, ka Taģikistāna ir ļoti nozīmīgs partneris. Tur dzīvo 7,6 miljonu cilvēku, gan taģiki, gan uzbeki, gan citi. Afganistānā dzīvo 10 miljonu taģiku, Afganistānas ziemeļos. Dārgie kolēģi, tas mums sniedz vielu pārdomām, cik nopietnas partneris Taģikistāna varētu būt. Centrāla Āzijā mēs runājam arī par ūdens apgādes problemātiku, un es domāju, Taģikistāna ir ļoti būtisks spēlētājs, ja pat neviens no būtiskākajiem tieši šajā kontekstā. Uzskatu, ka mēs, kā Eiropas parlaments, varētu daudz ko darīt lietas labā, uztvert šo partneru attiecību nolīgumu pietiekam nopietni un izveidot pietiekam labu sadarbības fundamentu ar mūsu tādžiku partneriem. Paldies! Grazie multe, kolēga Džegl. Paldies! Paldies Jēgls kundzei! Tas bija ļoti saistošs ziņojums. Kolēga Peterle, ka non veido, quindi Mums vajadzēja uzklausīt Pēterls kungu, bet viņš ir eh, devies prom no zāles, un neviens cits kolēģis var nelūdz, tādēļ mēs varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam, proti Savienība vidusjūrai. Vincents Pejons ir referents. Ma prima la parola <laughs> al collega Pejon, doverosa, quindi lo prego di intervenire. Tādēļ došu vārdu Pejon kungam, referentam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tātad šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu tādā kontekstā, ko mēs labi pārzinām. Parlaments jau ir paudis savu nostāju. 2008. gada februārī bija ziņojums, ko izstrādā mūsu kolēģis Paskolīnas Napolitāno kungs. Uh, sakojot eh, šai vidusjūras reģionu valstu savienībai, eh, šai idejai, kas tika eh, apstiprināta Parīzē 2008. gadā. Ideja bija laba, Um, šis atzinums tiek izstrādāts uh, vidē, kad situācija ir mainījusies, mēs zinām, un uh, situācija pēc uh, diviem gadiem ir tā kā atbloķējusies, un šis process uh, atkal uzsāk gaitu uz priekšu, un uh, jūnijā ir paredzēts uh, valsts vadītāju un uh, vadības uh, pārstāvju samits uh, Barcelonā. Un, uh, Tā ir laba virzība, bet uh, šķiet, ka Eiropas parlamentam arī vajadzētu sniegt savu pozīciju, savu nostāju visā šajā procesā un vajadzētu dot savu ieguldījumu. Mēs jau pēcpazienā redzējām, visi grib izteikties par savienībām starp Eiropas Savienību un ASV un Latīņu Ameriku. Protams, šī daudzpolārā struktūra nozīmē to, ka Eiropa tā ir izdevies eh, sevi apvienot, un tur ir ieguldīts daudz enerģijas, un tagad tā nodarbosies, eh, lai nodarboties ar eh, savām prioritātēm, lai nodrošinātu šo sadarbību tieši dienvidos un vidusjūrā. Tātad šeit ir runa par ekonomiskām interesēm, par demografiskām interesēm, tur ir runa arī par ģeostrateģiskiem apsvērumiem ir runa par zonu, kas varētu būt tāda labklājības un miera zona, kurā ir 800 um, iedzīvotāji. Un katrā ziņā ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ļoti skaidri paustu savu pozīciju, un uh, es gribētu pateikties visiem kolēģiem uh, par uh, to viedokļu apmaiņu, kas mums jau ir bijusi, tā ir bijusi ļoti auglīga. Uh, un par ziņojumu tiks balstots plenārs sēdē maijā, un tā tad tādā veidā tiks dota šī parlamenta pozīcija pirms jūnijā paredzētās tikšanās, un tieši šādā kontekstā mēs arī šo atzinumu izstrādājam. Tā tad. Mēs esam saglabājuši dažus principus, jo mums jau ir pieredze Un šo pēdējo divu gadu tāda kā bloķētā situācija, kas ir pastāvējusi, un tieši tāpēc arī zināmas līnijas ir iekļautas šajā ziņojumā. Pirmais princips. Uh, Latvijas kundze, kur nevarēja vairāk šeit uzkavēties, viņai bija jādodas prom, bet viņa uh, to norādīja un arī Tātad šis vidusjūras reģiona process eh, nav kaut kādas saliņas radīšanai, bet tas eh, iekļaujas politiskajā turpinājumībā, eh, kas jau tika uzsākts Barcelonā 98. gadā, un tā ir šī kopienas attīstības loģika, kurai mēs arī sekojam. Otrais princips. Un Lieta ir tāda, ka mēs nedrīkstam šo procesu ņemt kā ķīlnieku, zināmu iemeslu dēļ, kaut gan tāpēc, ka pastāv atšķirības, viedokļa atšķirības starp dažādiem partneriem. Mēs uzskatām, ka liela projekta realizēšana ekonomiskā, sociālā, izglītības ziņā tam ir jākļūst par tādu kā miera veicināšanas faktoru, un tieši šis projekts arī ar tādu domu radās, lai veicinātu mieru nodrošināšanu. Tāpēc mums ir jāstrādā maksimāli, lai varētu realizēt šo ļoti lielo projektu. Trešām kārtām, kas būs jāievieš Uh, funkcionēšanā un lēmumu pieņemšanā šajā vidusjūras uh, savienībā nepieciešama demokrātija un caurskatāmība, un tieši tāpēc uh, mums uh, Eiropas parlamentam, ņemot vērā arī nedēļas nogalē pieņemtos lēmumus, vajadzētu veikt uh, un paust parlamentāru kontroli attiecībā uz šo vidusjūras uh, reģionu valsts savienību. Un visbeidzot, jautājums, kas skar mūs, kas skars arī 2014. un 20, līdz 20. gadam finanšu perspektīvu un par ko runās arī valstu vadītāji 2010. gada jūnijā Barcelonā, tā tad ir nepieciešams finansējums, ir jāparedz jau tās, jo, ja mēs. Ja mēs zinām, ka uh, Eiropa zināmā mērā ir uh, distancējusi zināms uh, investors no šī dienvedu reģiona, ja mēs uh, politiski sniedzam paziņojums, jo notiks tātad šī lielā sanāksme, ja mēs uh, runāsim par ļoti sarežģītām uh, institūcijām, bet reāli projekts nevirzīsies uz priekšu un finansējumu nebūs. Tad drīzāk tam visam būs uh, negatīvas sekas un vēl negatīvāks nekā mēs varētu iedomāties un būs liela vilšanās. Tātad šie ir šie četri galvenie principi, ap kuriem ir strukturēts mans ziņojums. Protams, es varētu runāt detalizētāk, jums šis materiāls ir priekšā. Tātad ir trīs galvenie punkti, galvenās līnijas, uz kurām balstās šī projekta realizēšana. Pirmais ir šī institucionālā līnija. Šīs vidusjūras savienības leģitimitāte. Uh, ir jānodrošina, un Eiropas eh, parlamentam un vidusjūras parlamentārai asamblējai, kurai tagad būs ģenerāla, eh, finansē, kur, ģenerāla sekretariāts un finansējums, un Pitēlis kungs pie tā strādā. Un nacionālajiem parlamentiem tātad ir jābūt iesaistītiem šajā darbā. Eh, ģenerālsekretāram un eh, viņa palīgiem ir eh, jālīdzdarbojas. Mēs jau uzklausījām komisijas viedokli un mēs zinām, ka viņa lielā mērā šai nostājai ir bijusi uh, pret. Tā tad jāskatās tagad, vai mums ir veicies pastāvot uz savu risinājumu un vai mēs šim ģenerāls sektorātam esam devuši iespēju auglīgi strādāt. Trešā doma, kas manuprāt ir ļoti svarīga, ir jāiesaist pilsonīgā sabiedrība. Uh, un arī uh, reģionu uh, asambleja Arlem, kurai uh, mūsu prāt arī ir regulāri jāstrādā, jāsastrādājas ar parlamentāro asambleju. Tātad tādi ir galvenie principi, kas ir jānoskatījumi, manuprāt, manuprāt, starp Eiropas komisiju un pašu šo Uh, Vidusjūras reģionu valsts savienību. Otrām kārtām ruja par konkrētiem projektiem. Ir seši projekti, kuri jau no paša sākuma tika izslēgti. Šie seši projekti uh, tos uh, atzina par interesantiem, tie ir dažādās attīstības pakāpēs, Bet mums ir nepieciešams, lai mēs ātri varētu pievienot vēl virkni citu projektu, īpaši izglītības jomā, lai nodrošinātu studentu apmaiņu, tāpat kultūras jomā, un arī jāpievērš lielāka uzmanība jau eh, lauksaimniecības jautājumiem, un jānodrošina, lai notiktu apmaiņas. Un nepieciešams tāpēc eh, definēt šo darbības eh, perimetru vidusjūras valsts savienībai. Un Trešais punkts, kas varbūt ir institucionālo punktu un kas ir vairāk steidzams, un tas ir līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā un parlamenta budžeta pilnvaru pieaugumu ir jāizmanto šīs pilnvaras, bet jānodrošina, lai a, valstu un valdību vadītāji paredzētu atbilstošo finansējumu, apņemtos to sniegt jūnijā, jo Uh, šo finansējumu nevar ņemt no kaimiņu attiecību politikas finansējumu līdz 2013. gadam. Tātad te ir runa par skaidrām uh, līdzekļu pārnesumiem. Jānodrošina, lai šī politika būtu ilgtermiņa politika un tātad, lai tiktu pieņemtas zināmas uh, saistības. Un tas ir viss jāiekļau un jāplūko, jau uh, nākamā finansēšanas perioda uh, ietvaros. Bet, kā es teicu, ir nepieciešams, lai valsts valdības apņemas uh, nodrošināt zinām līdzfinansējumu. Uh, ir izstrādāta Eiro vidusjūras bankas ideja, tāpat arī uh, Eh, investīciju drošības nodrošināšanas hartas ideja pastāv un ir vēl cik lēmumi, kurus noteikti nepieciešams eh, pieņemt, lai nodrošinātu šī projekta finansiālo pamatotību un dzīvot spēju. Es beigšu, jo laiks jau ir vēls. Bet, kā es teicu, šim ir noteikti jābūt uh, parlamenta ziņojumam, uh, tādā ļoti atvērtā veidā. Es gribu pateikties uh, tiem diviem. Uh, atzinumiem, kuri mums jau tika nodoti no ITRIS komitejas un INTA komitejas. Eh, tas ir interesants materiāls un papildina mūsu pozīciju. Eh, nākošajā nedēļā visi kolēģi, kas eh, vēlas izteikt savu viedokli, ir laipni aicināti iesniegt grozījumus, ir tīpaši arī tāpēc, ka mums ir zināmi ierobežojumi attiecībā uz to, cik liels var būt šis ziņojums. Uh, Mēs ceram, ka mums ienāksies eh, grozījumi, kas vēl bagātinās šo ziņojumu. Un eh, pēc kāda laika mēs atgriezīsimies pie diskusijām, un es gribu vēlreiz pateikties par to, ka esat eh, devuši jūsu ieguldījumu uz šajā kopējā nostājā. Paldies! Mums ir ļoti garš runātāju saraksts. Tāpēc lūdzu, saka priekšsēdētājs, katram pusotra minūte un nevairāk. Pirmais Milan Monkungs. Paldies, paldies priekšsēdētāju kungs. Vēlējos pateikties arī Pijona kungam un uzteikt viņa darbu. Un vēlējos arī pateikties par šiem patiešām plašajiem secinājumiem un prezentāciju. Es arī esmu ieinteresēts vidusjūras reģionā un noteikti ir um, jāizvairās no iekšējiem konfliktiem, kā piemēram Barcelonas procesa gadījumā. Tas mūs nekādā ziņā nevirzīs uz priekšu. Tagad, ja mēs runājam par apsvērumiem, B punkts. Šeit ir vēstniecības saraksts, kas mums bija jāiesniedz samitā. Nezinu, vai mums vajadzētu par to domāt eh, attiecībā uz vidusjūras reģionu, bet vajadzētu arī skaidri noteikt, ar ko mēs eh, nodarbojāmies līdz šim. Tie, piemēram, bija drošības un migrācijas jautājumi un tālāk eh, sarunu vēršana ar Māroku, Alžīriju, Turciju šajās valstīs šis un tas ir noticis. Mēs esam slēguši nolīgumus ar uh, Ukrainu, Krieviju, Pakistānu, un šāda veida vēstījums varbūt te nebūs parās, pareizs. Otrais punkts, otrais apakšpunkts, protams, cilvēktiesību ievērošana, pamatiesību ievērošana ir ļoti nozīmīgi principi. Arī astotajā pāntā ir runāts par vērtībām, par vērtību saudzēšanu, arī sadarbojoties ar kaimiņu valstīm. Tālāk desmitajā punktā ir runāts par to, kas būs dialoga galvenā asa varētu tā būt viena no galvenajām asīm, bet šeit jau ir arī citi būtiski principi, piemēram, labas pārvaldības princips, uh, uh, izaicinājumi, piemēram, lielās atšķirības starp pilsētām un lauku reģioniem. Jūs te varbūt mēģinājāt visu reducēt tikai uz vienu aspektu. Tālāk par desmito punktu. Es īsti nezinu, uh, ko jūs īsti vēlējāties pateikt, runājot par uh, dziļāku konverģenci lauksaimniecības jomā. Es domāju, ka mums ir jāizstrādā minimālo standārtu kopums attiecībā uz vides un veselības aizsardzību, lauksaimniecības politiku un tā tālāk. Tātad minimālie eh, kopīgie standarti. Paldies. Kopaut kungs, eh, kundze ļoti īsi. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, es tikai ātri vēlējos pateikties pie Jona kungām par viņa atzinumu izstrādi. Napolitāno ziņojums. tika izstrādāts tad, kad mēs ar visiem spēkiem vēlējāmies palīdzēt Barcelonas procesam. Tagad par dažiem grozījumiem pēc notikumiem Gazā mēs nosodījām šīs joslas okupācija, kā sociālistu un demokrātu grupa, un mēs vēlējāmies pateikt, ka vidusjūras uh, savienībai ir jāgarantē stabilitāte un miers arī tuvējos austrumos tieši šī iemesla dēļ. Trešajā punktā tiek uh, atkārtot šī prasība. Es domāju, ka jūs zinat, kādas grūtības pastāv šajā reģionā un eh, miera procesa atsākšana nav tas vieglākais darbiņš. Pusēm ir jāapsēžas atkal atkārtot pie sarunu galda un mums noteikti vajadzētu to atbalstīt. Tātad, ja viņi vēlas eh, uzrunāt savus partnerus eh, un kaimiņus, tad vajadzētu šādu iniciatīvu atbalstīt. Tālāk, ja mēs runājam par dzimumu līdztiesību, jūs noteikti atceraties ka Marakešā bija tikšanās par to, kur tik runāts par sieviešu lomas spēcināšanu sabiedrībā un ministriem vajadzēja to atbalstīt, un tāpat tika runāts arī par sieviešu atbalstīšanu, sieviešu kvotu sieviešanu, un ir arī e, jāiedrošina sievietes uzsākt uzņēmēju darbību, un arī, protams, ir jānodrošina pietiekam liela sieviešu kvota valsts iestādēs. Uh, Mums noteikti arī vajadzētu runāt par to, ka esam neapmierināti ar procesa lēno virzību, jo progress nav sasniegts, progress ir pārāk gaus, tad, kad mēs runājam par vidus jūras savienību jārunā arī par vidas programmu nozīmīgumu, piemēram, vidusjūras attīrīšana, ņemot vērā 2020. gada stratēģiju, atjaunīgo energoavotu izmantošanu. Tālāk EIB rīkoja konferences, Spānijas prezidentūra ir apņēmusies rīkot vairākas tikšanās. Un tiek runāts arī par uh, solārās enerģijas izmantošanu šajā reģionā. Paldies! Paldies tagad Mavro Nikolas kungs. Mavro Nikolas, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es vēlējos pateikties Pejona kungam, paust savu gandarījumu par šo ziņojumu. Atzinumā ir runāts par to, cik nozīmīgi ir savienība vidusjūrai, un, protams, mēs vēlamies arī virzīt uz priekšu Barcelonas procesu, lai tas ievirzītos pareizajā gultnē. Uh, Mums, protams, ir jāpadomā arī par pietiekami lielu finansējumu. Tādēļ valstu un valdību vadītājiem kaut kas ir jādara lietas labā, lai mēs lai vienkārši viss šis process uh, neizdvest pēdējo elpu, lai tas uh, varētu turpināties. Un jārunā arī noteikti par migrāciju, un tas uh, ir jautājums, kas eh, cieši skar it īpaši Dienvidē Eiropas valstis. Vidusjūras uh, reģionā dzīvo ļoti liels cilvēku skaits, un tie ir cilvēki, kas dzīvo tepat uh, otrā jūras pusē. Un ir, protams, arī tādas uh, problemātiskās zonas problēma jautājumi kas notiek tuvējos austrumos, tas arī ir tepat pie sliekšņa, un mums ir jābūt ļoti e, stingriem tad, kad mēs runājam par dialoga uzsākšanu. Mēs, protams, varam atrast risinājumu tuvējo austrumu konfliktam, un domāju, ka Pejona kunga teksta redakcija ir visai veiksmīga, ir arī jāpauž atbalsts valdībām un ir jāpiedāvā arī ekonomiskais atbalsts parlamentārajā EMPA asamblējā. Paldies, o, Objolsa kungs, Objolsa kungs. Uh, tikai ievērojot sev atvēlēto laiku, jo savādāk citi kolēģi nevarēs izteikties, vai viņiem arī nepietiks laika. Paldies! Paldies! Nu, ļoti žēl, ka mums par šo atzinumu tagad jārunā pēdējā brīdī. Vidusjūras politika ir e, viena no būtiskākajām Eiropas Savienības ārpolitikas vadlīnijām un viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm kopumā. Bet, ja mēs runājam par riskiem un briesmām, kas šeit varētu rasties, tad tai ir jābūt galvenajai prioritātei. Varbūt, ka priekšsēdētāja kungs varētu parūpēties par to, lai debats tiktu organizēts nu, kādā citā laikā, lai mums būtu vairāk vaļas to apspriest. Tagad e, daži vārdi par Pejāna kunga atzinuma projektu. Jā, šeit ir ļoti loģisks vadlīnijas, ziņojums ir ļoti skaidrs un domāju, ka tas būs ļoti labs fundaments, uz kura balstīties turpmākajā darbā. Šeit ir vairākas prioritātes, tās noteikti ir jāuzsver, arī jāpiemina konflikts Tuvējos austrumos tur bija atsauce uz 11. septembri un e, paskaidrojošā paziņojā mums arī ir jānosaka ka mums ir jāsasniedz progress, bet arī ir jāgarantē stabilitāte tuvējos austrumos, ir jāpalūpējas par vidusjūras politisko stratēģiju, tas varētu palīdzēt atjaunot sarunu procesu un šīs sarunas uh, ievirzīt tādā labvēlīgākā gaisotnē, lai atrisinātu krīzi tuvējos austrumos. Ā, nu varbūt ap Jaunkungu divpusēji apspriedīšos, ja man vairs nav laika. La parola, probabil... Paldies, saka priekšādātājs. Man tiešām jums ļoti jāatvainojas, bet, nu, ja vēlamies, lai viss var tikt pie vārda, tad man jūs jāpārtrauc. Objēlkungs turpina. Nē, es neiebilstu, nē. Viss kārtībā. Priekšsādātājs turpina. Lielas paldies jums! Būs vēl paredzēts laiks diskusijām par šo jautājumu. Tā ir brīdī, kad būs iesniegt grozījumi. Un tad sakos arī debati par šiem grozījumiem. Tas būs 27. aprīlī. Un tad mēs arī tiksimies un runāsim par šiem grozījumiem. Būs vairāk laika uzstāties. Angurakis kungs tālāk. Liels paldies. Paldies priekšsādātāji. Nu, pirmām kārtām jums taisnība. Mums tiešām ir Acīm redzot, ļoti īsi komentāri jāsaka, bet gribēju teikt, ka referents ļoti ilgi runā ievadvārdos un citiem nepatiek vairs laika. Nu, pirmām kārtām priekšēdētāji, ja runājam par tādas nozīmes jautājumiem kā šis, tad būtu svarīgi paskatīties arī uz to, kā tad ir monētas otra puse. Jo nu, ir jau taču arī ir valdības, bet ir arī parlamenti. Un eiro vidusjūras sadarbības e, kontekstā to būtu ļoti interesanti apskatīt. Varbūt tā mēs varētu panākt objektīvāku skatījumu uz jautājumiem. Zināmā mērā šeit mums ir tāds kā ieroču kults, lūgu Barcelona, tas ir mūsu pēdējais cietoksnis, tagad lūk, e, jā, pēdējā iespēja saglābt e, vidusjūras savienību. Un šķiet tiek pausts, nu, tāds dīvains tonis. Tā it kā tiešām šī būtu pēdējā iespēja, un vispār nekas cits vairs nevar izdoties. Un es nedomāju, Es nedomāju, ka mums šeit jāizveido kaut kādi jauni salīdzinošie kritēriji. Mums vienkārši padziļinātāk jāskatās uz to, kas mums šobrīd ir priekšā, bet, nu jā, ar nepacietību gaidu eh, iespēju tālāk apspriest šos jautājumus, jo politiskā pusē šeit ļoti svarīgi. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk, ja nāko kundze. Paldies! Paldies priekšsādātāji, pilnīgi skaidrs, ka šis dokuments, šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs, un mums bija vajadzīgs vairāk laika, lai diskutētu par to un apvainotos ar viedokļiem. Nu, pāris ātri komentāri no manas puses. Fokus ir bijis uz cilvēktiesībām un demokrātiju. Kad skatāmies uz Eiro vidus jūras procesu kopumā, tad tā tas ir. Sistēma ir tikusi depolitizēta un domāju, ka tas varētu mudināt demokrātiskos spēkus apvienoties ar mums un strādāt pie šiem jautājumiem Eiropa. Nav vairs tas kultūras šūpuls, kas tas, kā tas tradicionāli ir bijis. Ziem, Ziemeļāfrika vienmēr skatīsies uz mums ar abrūnu, abrīnu, bet tagad mums tas ir jāmaina, mums ir jābūt uz vienādiem pamatiem, mums jārespektē arī viņi, vēlamies iekļaut šeit cilvēktiesību klausulu. Uh, Un, ja vēlamies šeit runāt par dzimumu līdztiesību, tad tas ir jādara. Paldies mūsu referentam par paveikto darbu. Labi, ka ir atsevišķa sadaļa, atsevišķa punkts par dzimumu līdztiesību, par to priecājos. Ceru, ka varēsim rast arī kādu palīdzību tuvo austrumu jautājumu risināšanā. Mums tiešām jānāk šeit klajā ar kādu ideju, kādu domu, vismaz cenšoties to risināt, bet šeit šobrīd nav pieminēt, piemēram, vispār nemaz Balkānu reģions un visas šīs Adrijas jūras piekrastes reģiona valstis. Arī tās ir ļoti būtiska sastāvdaļa, un es domāju, ka nedrīkstam to izlaist. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs. Haģi Džordžiju. Jāsaka, man jā, grūti saprast, eh, kā mēs varam izvairīties no politiska rakstura jautājumiem. Tā vien šķiet, ka vēlamies darīt visu, lai šo tos atstātu pie malas kaut kur maliņā, bet tas mums nepalīdzēs atrisināt situāciju, ja vēlamies skatīties plašākā perspektīvā. Tiktu pieminēta arī Turcijas loma. Ir bijušas virkne sanāksmes, piemēram, ar prezidentu Sarkozī klātbūtni un Erdogana kunga klātbūtni. Un mani interesētu, kā tad situācija ir izcinās šai virzienā. Un trešais, ko gribēju teikt, ka mani interesē dzimumu līdztiesības jautājumu. Tas jāuzskata par nedalāmu sastāvdaļu visā šajās vidusjūras savienības sarunās, nu, protams, pilnīgi acīm redzam iemeslu dēļ. Un visbeidzot, mēs zinām, ka zi vidusjūras ziemeļu un austrumu valstis vēlas skatīties uz Eiropas Savienību un meklēt finan finansiālu atbalstu. Nu, un, zināmā mērā, tur būs jāskatās arī uz, uz kaut kādu veidu uzraudzības darbiem, kā notiks šo finanšu līdzekļu īstenošana. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Nu, un tagad dosim vārdu referentam noslēgumu vārdiem. Pejonkungs, lūdzu. Dārgie kolēģi, paldies par jūsu piezīmēm, un man ir žēl, priekšsādātāja kungs, jo ziņojums ir svarīgs un būtu labi, ja būtu pietiekami daudz laika arī kolēģiem izteikties, kuri paši ir eh, līdzdarbojušies un kuriem pašiem ir, kuri paši strādājuši jau pie attiecībām ar Magrebu valstīm un uh, citām struktūrām. Un es ceru, ka nākošajā diskusijā mēs varēsim piešķirt svarīgumu šai ļoti būtiskajai tēmai, jo pretējā gadījumā tas nav pozitīvs signāls. Uh, otrām kārtām. Uh, atvainojos kolēģiem, kas domāju, ka es, uzru, ka es runāju pārāk ilgi, bet uh, es uh, nezināju, ka jūs tik ļoti būsiet iero, ierobežot savā izteikšanās laikā. Savādāk es būtu runājis īsāk. Pavisam īsi tātad par šo vidusjūras uh, savienību. Tas ir tāds īpašs solis, kas neaizstāja citas Eiropas Savienības politikas saistībā ar uh, dienvidu valstīm. Vidusjūras savienība nav paredzēta, lai atrisinātu visas problēmas, un uh, Ja mēs ķersimies pie šīs vidusjūras savienības tādā veidā, tad eh, tā būs eh, lemta neveiksmē. Ja mēs prasīsim, lai tiktu atrisināti imigrācijas jautājumi, kar, kur nav iekļaut šajos sešos projektos, ja mēs prasītu, lai ar šo savienību tiek eh, atrisināt visi jautājumi, tad mēs Tātad, kā es teicu, galvenais ir nodrošināt mieru un uh, Tāpat kā Eiropas uh, veidošanas uh, pamatā mēs sākām no akmeņogļu un tērauda kopienas, tāpat arī nepieciešams, lai izrēlieši un palestīnieši sēdētu pie viena galda, viņiem arī nācies uh, viet, vienoties par savu konkrētu rīcības perimetru. Uh, Tātad, ja mūsu rīcībā nebūs skaidri mērķi, tad mēs nolemsim Vidusjūras Savienību jau neveiksmē. Tātad, kā es teicu, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, pozicionējot sevi, un mēs uh, nevaram tur visu salikt iekšā. Un to es saku ļoti nopietni, jo mēs uh, arī darbojamies jau ar divu iepriekšējo gadu pieredzi. Ja mēs domājam, ka mums ir jāatrisina pilnīgi viss šādā veidā, tad mēs atkal paši nobloķēsim šo procesu un. Uh, Eh, brīdī, kad mums ir izdevies to atbloķēt, eh, tāpat arī ar Turciju, tad tas būtu dīvaini, ka mēs atkal radītu jaunu šķērsli no Eiropas puses, un eh, tā tad pavisam ātri es piekrītu teiktajam. Mēs nevaram neķerties pie imigrācijas jautājumu, bet tajā formulā, ko mēs esam noteikuši, ka uh, Mēs nedrīkstam kā priekšnosacījumu izvirzēt šo jautājumu. Un mēs, varam, mēs gribam virzīties uz priekšu, uh, tātad konkrētu projektu uh, ietverā. Manuprāt, tas ir skaidri jānorāda. Otrām kārtām nepieciešams bagātināt šo cilvēktiesību jautājumu, paplašināt. Par to mēs runājam visu laiku. Tas nav nekāds liels pārsteigums. Un, protams, Mēs nesakam, ka tas ir determinējošais faktors, bet tā arī nevar būt vienīgā uh, darbības as šajā vidusjūras uh, savienībā - ekonomiskā kultūras attīstība un uh, apmaiņas. Par to visu tur ir runa. Tātad tas ir šis Eiropas projekts vidusjūras reģionam. Pilnīgi piekrītu, ka ir jānodrošina sieviešu un vīriešu līdztiesību. Mēs šeit nenosakam kaut kādus noteikumus Uh, kā partnerattiecību projektos. Mēs vairāk tā kā, tādā kā multilaterālā vidē darbojamies Eiropu un tās dalību valstis. Mēs tādā tradicionālā veidā nenospraužam šos uh, priekšnoteikumus, un arī ar to ir jāuzmanās. Protams, ka nepieciešams skaidri paust savu gribu tā, manuprāt, ir diezgan skaidra, ka Eiropas process vidusjūras reģionam dos eh, ieguldījumu arī mieram tuvējos austrumos. Ir, protams, arī citur vēl, kur ir rodami miera risinājumi arī mums tuvākās valstīs. Tātad mēs centīsimies rast tādas uh, formulas, eh, kas uh, spēcīgi ļaus paust Eiropas pozīciju, bet tāpat laikā uh, jāuzmanās, lai mēs nepārlādējam šo vidusjūras savienību un tādā veidā kavētu tai izpildīt izvirzītos mērķus. Runājot par lauksaimniecības jautājumu, piekrītu, kā precīzāk ir jāizstrādā šis formulējums. Un, kā jau es teicu, es gribētu, lai visi justos komfortabli, jo tam ir jābūt mūsu ziņojumam, Un, ja tas tāds nebūs, tad uh, mūsu līdzdalība arī būs bijusi neveiksmīga, un uh, mums ir jādod iespēja diskutēt par grozījumiem, un ceru, ka turpmākajās nedēļās tam būs paredzēts vairāk laika. Paldies visiem! Paldies uh, referentu kungam! Tātad uh, grozījuma iesniegšanas uh, termiņš 24. marts, pulksten 12. dienā. Paldies! Ah ouais.